So, dear colleagues. Godātie kolēģi, labu pēcpusdienu visiem. Pirmām kārtām vēlos apstiprināt darbu kārtību. Uzskatām to par apstiprinātu. Man ir pāris īsu paziņojumu. Pirmām kārtām. Deputāti jau ir informēti par to, ka šīs pēcpusdienas sanāksmē tūlīt sekos 6.30 kopējā ekonomu lībe sanāksme, jo citādi nav iespējams vēlāk to norganizēt. Telpa jau nu, tiek veidot šobrīd šai kopējā formātā, tāpēc te jau parādās arī citu, citu komiteju deputātu vārdi. Tas ir šī iemesla pēc. Lēmumu no koordinātora sanāksmes to kopsavilkums no 27. septembra lūk. Pirmām kārtām ECB konsultācija par MPL kopsavilkums Tātad apspriedām, ka vajadzētu apkopot šo diskusiju kopsavilkumu un saistības par izmaiņām pielikumā uzraudzības valdītā, kā tas tika secināts 9. novembrī, dokuments ir izsūtīts vēstulē. Ekonatur raksta, ka ar nepacietību gaida konsekventu šo saistību īstenošanu. Tātad visi šīs lietas, kas tur minētas, attiecībā uz automātiskumu un tā tālāk. Un dialogs par šo ļoti svarīgo lietu turpināsies. Brexit koordinātori turklāt vienojās par tālākiem aspektiem attiecībā uz darba metodu trešām kārtām delegācijas un apmeklējumi. Apmeklējums uz Bāzeli norisināsies pirmdien, 6. aprīlī nākamgad. Delegācija uz Franciju tiks sveikta 12. februārī. Arī dzen nākamgad Eiropas parlaments februāra 18. Eh, nedēļā noturēs divas sesijas par nodokļiem un par eh, banku savienību, diskusijas ar Nacionālo parlamentu vecākajiem pārstāvjiem. Eh, tiek ierosināts iesūtīt ierosinājums par vārdiem, uzvārdiem, kas varētu tur piedalīties izbraukuma dienas. Arī tika apstiprināts par nodokļu izaicinājumiem, par kopējo ekonomiku, dalīto ekonomiku. Tas viss tiks organizēts tur darbosies nodokļu darba grupa par konkurences jautājumiem, finanšu tehnoloģijām, tika apstiprināts uh, dokumentu projekts, kalendāra projekts attiecībā uz Banku Savienības darbu grupu arī tika apstiprināts nākamam gadam. Komitejas tikšanās dokumenti drukātā kārtā no šī brīža, un te jums ir jābūt uzmanīgiem, tiks piedāvāti tikai oficiāli, oficiāliem deputātiem, kas norādīs, ka viņi vēlas saņemt dokumentus drukātā formā. Tātad opt-in variants. Ja jūs paši nepieteiksieties, tad šādus uh, izdrukātus dokumentus nesaņemsiet. Jebkurā gadījumā drukāto kopiju skaits visās valodās rezervē drošības pēc tiks glabāts, grīmē kādam to ievegās. Tālāk deleģēto aktu pārbaude 24. janvārī paredzēta divis, divas izskatīšanas. PSD2 balsojums. Saņēmuši aizot beidzot delģēto aktu. Man personīgi jāsaka, ka es atzinīgi vērtēju tur veiktos uzlabojumus. Un kas attiecas uz naudas atmazgāšanas līdzekļu delegāciju, tā atsaucamies 27. oktobra lēmumu un esam gatavi pagarināt šo pārbaudas laiku par vienu mēnesi un uzaicināt komisāru Jūro pievienoties ekonomību kopējai koordinātoru sanāksmē, kas norisinās šodien, kas attiecas uz MIFIR deleģētu aktu par tirniecības saistībām, tika nolemts nosūtīt vēstules komisijai padomē, kurās norādīt, ka trīs mēnešu pārbaudas periods tiek piemērots un uzsākt iepriekšēju beziebildumu procedūru. Ēnu, ēnu referentu tikšanās tiks, tiks sasaukta un norisināsies lūgumbraksta saskaņā ar lūgumbrakstu 02964 2017 par EMU tika, vienots, tika panākt vienošanās nosūtīt vēstuli pētī desmitais rezolūcija projekta saskaņā uz, attiecībā uz B8 no 4784 2017 tika nolēms neturpināt šo pasākumu un negatavot rezolūciju. Komisijas priekšlikumu atsaukšanu. Lielākais koordinātori vainā, vairākums norādīja, ka viņiem nav iebildumu atsaukt komisijas likumdošanas priekšlikumu par banku struktūru reformu saistībā BSR. Nu, protams, daži norādīja, ka tomēr svarīgi ir šo jautājumu risināt ar dažādiem citiem instrumentiem. 12. Banku uzraudzība un noregulējuma paneļa eksperti nebija nekādu iebildumu attiecībā uz IGOV departamentu turpinātu iz, līgumu izmantošanu 2018. gadā. Es atvainojos, ka tas bija daudz un dikti, bet nu, mēs varam līdz ar to pāriet pie trešā darba kārtības punkta. Un kā jūs zinat, tad komisijas komisija ir ierosinājusi no jauna iecelt Elki Kēnigu par vienotā noregulējuma valdes, vienotā noregulējuma valdes priekšsādātāju. Tāpēc sveicam šeit Elki Kēnigu. Viņa ir priekšsādātāja tur, kā jūs jau zināt. Viņa ir bijusi šai amatā jau kopš viņas iecelšanas šai amatā 2014. gadā. Šobrīd viņas nu, darba termiņš drīz noslēgsies, un komisija ir ierosinājusi, ka saskaņā ar attiecīgo pantu šis eh, viņas amatlaiks varētu tikt pagarināts uz vēl pieciem gadiem. Un šajā kontekstā līdz ar to esam šeit viņu uzaicinājuši, viņa ir ieradusies, esmu pārliecināta. Esmu pārliecināts, ka varam, varēsim uzklausīt viņas plānus attiecībā uz tālāko vienotā noregulējuma valdes, jeb SRB saīsinājumā darbību mm, šai, mm, šim darbam turpināties. Lūdzu, došu jums vārdu iesākuma uzrunai, un jums ir apmēram desmit minūtes. Paldies priekšādātāji, godātie parlamenta deputāti. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit un runāt ar jums par sasniegumiem, ko panākusi SRB līdz šim manā vadībā, un par tiem elementiem, ko uzskatu par būtīgiem, būtiskiem SRB virzībā uz priekšu. Pārskatāmība un un publiska atbildība atskaitīšanās ir atslēgvārds SRB darbam. Savā lomā, kā SRB priekšsēdētāji, esmu uzkla, piedalīsies vairākās gan slēgtās, gan atvērtās uzklausīšanās, apmēram 12 vai pat vairāk, gan šeit Eiropas parlamentā, un arī esmu nu, veikus dažādas apmeklējumus uz dažādām dalībvalstīm un pievienojusies sanāksmēm, apmeklēju sanāksmes ar vairākiem nacionāliem parlamentiem pēc viņa uz, uzaicinājumu. Kopumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai likumdevēji visā Eiropas Savienībā, nu tātad ne tikai šeit Briselē, bet arī visā Eiropas Savienībā saprast un izprast SRB darbu, ka mēs strādājam pie tā, lai bāzi bankas būtu noregulējums un ka šis darbs nav vienkārši ņemot vērā, cik tiešā veidā, un cerams parasti pozitīvi, SRB misijas izpilde var ietekmēt ES un tās pilsoņus. Esam nu pat publicējuši savu pirmo daudzgadu programmu, tā tiec uz turpmākajiem trim gadiem. Tur esam iekļāvuši savu darbu programmu arī 2018. gadam šobrīd. Un domāju, ka nu jau šobrīd varam teikt, ka, nu, pavisam godīgi, ka otrais Banku Savienības pīlārs nu pat stāv uz tādiem stabiliem pamatiem, bet mums ir jāizmanto šis grūdiena mirklis un jāturpina gūt rezultāti ceļā uz ambicio, ambicioziem mērķiem, ko noteikuši līdzlēmē. Mēs nevaram šobrīd to paziņot par mišana komplešķi, ja pabeigtu darbu. Turpmākajos gados un arī tālāk SRB turpinās darbu, um, nu, īstenojot nosacījumus, lai no, noris, nor, veidot atbilstīgu regulējumu tām bankām, kas nespēja darbotos un tās pēc iespējas nelielākā mērā ietekmētu reāli ekonomiku, finanšu sistēmu un valstu finanses. Tas ir mūsu uzdevums un misija, un jebkurā šī vārda izpratnē tas ir arī ļoti plašs daudzgadu projekts projekts, ņemot vērā, cik daudz šeit ir šķautņu un sarežģītību. Konkrētāk, vēlākais līdz 2020. gadam SRB, bet, nu, iespējams, dažām lielākajām bankām tas notiks jau ātrāk. SRB ir gatava izstrādāt pilnīgus noregulējumu plānus visam šīm banku koncernam, grupām plānus, kur vislielākajā mērā tik ņemts visvērā visas detaļas izmalcinātā veidā šajā ietverā. Esam paredzējuši arī starposmu posmus e, noregulējumu plānā, kas tad pamazām tiks tālāk izstrādāt, līdz kamēr nonāks to gala procesā. Ļaujiet man runāt skaidru valodu. Mums Mums jau ir izstrādāti plāni lielākai daļai mūsu banku, un šobrīd grasāmies šos plānus izvērst, bagātināt ar detaļām. Turklāt gribu skaidru un gaišu teikt, ka tieši tāpat kā daudz kur citur dzīvē plāns, protams, ir derīgs tikai tad, ja to ja tas spēj ņemt vērā kaut kādu vēl neparedzamu realitāti. Šie plāni ir vērsti uz nākotni, bet pilnīgi noteikti būs arī jāpielāgo apstākļiem katrā konkrētajā situācijā. Ja un kad tas varētu būt vajadzīgs, ja tiem būtu jātie, ja to pārvērstiem par noregulējumu schēmu. Nu, un, protams, ka šiem plāniem jābūt arī pastāvīgi atsvaidzinātiem, atjaunotiem. Mēs nevaram viņus vienkārši nolikt plauktā un ļaut tiem tur apputēt, jo banka situācija mainās. Mūsu noregulējuma plāni un vēlāk, vēlākais līdz 2020. gadam saņems eh, tādus saistošus mērķus attiecībā uz pašu līdzekļiem un atbilstīgajām saistībām, ja MREL konsolidētā un atsevišķā līmenī, un kas vēl viens ļoti svarīgs aspekts, viņi atspoguļos arī mūsu konstatējumus attiecībā uz noregulējumu šķēršļu nojaukšanu banku koncerniem, kuriem ir šāda noregulējuma kolēģija un pārsvarā lielākoties šīm sarežģītajākām bankām e, šādi plāni, ja 2017. gadā ievēra saistošus MRL mērķus konsolidētā līmenī, kā arī dzen sākotnējo di diskusiju par MRL mērķiem atbilstīgā līmenī pap atsevišķajām vienībām. Bankām, kurām nav šāda noregulējuma kolēģija, respektīvi, kas nav tik sarežģītas, mēs noteiksim MRL mērķus konsolidētā līmenī lielākoties. To darīs izskatīsim paši. Mums ir ļoti plaši semināri, tiek organizēti attiecīgi ar uzklausīšanām ar atsevišķām bankām un proaktīvi esam komunicējuši savu ļoti vispārīgo attieksmi attiecībā uz tirgu caur diviem nozarei sagatavotajiem dietologiem 2017. gadā, 2018. gadām tām bankām, kurām saistošie mērķi jau ir noteikti konsolidētā līmenī. SRB ir paredzējis noteikt mērķus arī dzen individuālā līmenī. Līdz ar to šis ceļojums turpinās, tātad ejam soli tālāk. Par citām bankām runājot noteiksim saistošu mērķus konsolidētā līmenī, šī pieeja, ko izvēlamies, pārliecinās, ka bankas spēs pārvaldīt šo pārēju un spēs izpildēt MRL prasības bez jebkāda būtiska ietekmes, bez būtiskas ietekmes uz to finansiālo stabilitāti vai reālu ekonomiku jeb to spēju spēt kreditēt ekonomiku. Un nedrīkstam turklāt arī aizmirst, ka tad, kad rezolūcijas ietvers tika, tika izstrādāts, tajā brīdī paspārē, pastāvē visā, vispārēja vienošanās par to, ka nedrīkst atkārtoties tas, kas notika finanšu krīzes laikā, respektīvi, ka nodokļu maksātāja nauda tiek izmantot, lai glābtu bankas, tāpēc, ka nav nekādas citas labākas iespējas to darīt. Un tāpēc BRD un SRMR tika izstrādāti kā atbilstīgi veidi, lai sadalītu šo izmaksu sekšanu nākotnē. Tātad pirmām kārtām ehm, akcionāriem, obligāciju turētājiem, otrām kārtām un nevis nodokļu maksātājiem. Ārkārtīgi svarīgi arī saprast, ka ticam un pietiekama MRL ir svarīga daļa no šī kopējā vienādojuma. Faktiski tas ir pašā saknē tam, ko mēs cenšamies sasniegt jau kopš 2008. gada finanšu krīzes. Respektīvi vēlamies padalīt bankas maksātspējīgas un noregulējumus. Mēs arī esam parādījuši savu pieeju. Un pat nepieņemot nekādus oficiālus MRL lēmumus, līdz šim visas eh, Banku Savienības bankas ir nākuši klajā ar krietni pamatīgāku pirmā, otrā mm, līmeņa mm, eh, fondiem, tāpat arī nenodrošina tādām obligācijām 17. gada sākumā, no 16. gada otrā pusē arī tas notika. Tātad ceļojums turpināsiet pareizajā virzienā pat tām bankām, kuram nav saistošu mērķu vēl pagaidām. SRB turpinās savus kopējās noregulējumu politikas īstenošanu un īsteno standartus svarīgākajās jomās visā 18. gadā. Mēs, piemēram, Un, protams, izstrādāsim politikas attiecībā uz iekšējiem MREL, MREL kalibrāciju saskaņā ar transferu stratēģijām un likviditāti nore, noregulējumu gadījumā politika attiecībā uz attiecīgu šķēršļu, būtisku šķēršļu identificēšanu un novēršanu šāda veida noregulējumībā arī ir darbs, kas norisinās. Un nākamgad pievērsīsimies šādu šķēršļu identifikācijai, darīsim to paralēli darbam pie politikas un dosim bankām uzdevumu strādāt pie šo šķēršļu novēršanas. To, protams, protams, izstrādāsim tālākas vadlīnijas par dažāda veida noregulējumu instrumentu izmantošanu, arī zin, par valsts interesu nori, izvērtēšanas noregulējumā. Vairāk informācijas par to visu iespējams atrast mūsu daudzgadu finanšu plānu, eh, mūsu daudzgadu plānošanas dokumentā. Uh, tur cenšamies to izklausīt. Īstenojot noregulējumu darbību, mums ir vajadzīgs tāds pamatplāns dažādiem scenārijiem, un lūk, pirmais gadījums noregulējumam iestājās jūnijā, kad pēc ECB novērtējuma Banko Populāra neizdevās, vai vismaz tā, nu, varēja rasties šādi traucējumi tās darbībā, un SRB kopā ar Spānijas Nacionālo noregulējumu varas iestādi vien, vien un vien vienprātīgi pieņēma lēmumu īstenot noregulējumu darbību attiecībā uz banko populāru. Šo rīcību, šo lēmumu apstiprināja Eiropas komisija un SRB kopā ar Eiropas komisiju un ECB. Turklāt ņēma vērā arī mācību, ko, nu, sauksim to par burtiski tādu hrestomātisku noregulējumu gadījumu. Un tomēr, lai kāda veida krīzes modelis arī nerastos labāk un ko eksperti, kā eksperti to varētu ieskicēt, jebkurā gadījumā realitāte vienmēr var būt arī nedaudz atšķirīga un jebkurā gadījumā mums ir jābūt spējīgiem rīkoties prasmīgi, bet arī arī vienlaiks ļoti elastīgi. Tie brīdī, kad runājam par šādu, eh, nu, bankrotējošu banku noregulējumu, šeit mums nebūs, netiks dot otru iespēju. Nu, piemēram, Bako populāra gadījums. Domāju, ka mēs bijām paredzējuši savā noregulējuma plānā atbilstīgu tātad glābšanu ar akcionāru un daļu turētāju palīdzību, jā, bet tagad skatoties uz to, ka šāds eh, potenciāls pircējs varēja rasties visai bankai, un mums tas tiešām tādējādi ļoti paveicās, ka varēja šī darbība turpināties, bet ja tas, ka tas šajā gadījumā bija, tas bija tas efektīvākās tā bija tā efektīvākā stratēģija noregulējuma, nu tad, protams, tā bija arī jāizmanto, neskatoties uz to, kas sākotnēji plānā bija paredzēts. Līdz ar to novēršanās no šī plāna arī ir jāuzskata par pilnīgi normālu, un tā ir jāapsver, īpaši tad, ja tas piedāvā labāku rezultātu. Viena lieta vēl ir skaidrs. Skaidra noregulējums nenoliedzami noved pie zaudējumiem gan kapitāla turētājiem, gan potenciāli arī obligāciju un akciju turētājiem. Un to, kā mēs tagad varam redzēt, nu, var izmantot arī juristi, kas uz, var, uz to var iedzīvoties, jo viņi ne tikai vien apstrīdē es tiesas un nacionālo varas iestāžu darbību tajā brīdī, kad tās iestājas iesaistās šādu lēmumu pieņemšanā, bet arī tās var apsūtēt, piemēram, mēs noregulējam ietvara legalitāti kopumā. Tātad BRD un SRB šobrīd strādā pie pārskatīšanas un eh, domājam, ka īstenosim zināmas būtiskas pārmaiņas šajos gados, par ko arī jums, protams, lēmums būs jāpieņem. Banku noreglējums joprojām ir visai tāds jaun, tāda jauna koncepcija, un tā varbūt liederīgi izmantojam, ja, ja grozām piemērojamos nu, likumus un, piemēram, ņemam vērā visus tos ieskatus, ko esam guduši larbā līdz šim. Manuprāt, tam nevajadzētu novest pie tāda regulēju, regulējuma regresa. Šajā periodā turklāt mēs arī ar nepacietību nepacietību gaidām lēmumus pie pārējiem riska samazināšanas pakotnes dokumentiem, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu mandātam un darbam. Mēs ceram, ka tādējādi tiks spēcināts noregulējuma ietvers un piedāvāta skaidrība turpmākajiem gadiem. Pirms noslēguma vēl vēlos tikai atgādināt, ka kopējā šī backstop jeb um, bremzes izmantošana vienotais noregulējuma fonds joprojām ir ļoti svarīgs jautājums, un tāpēc atbalstām dalībvalstu centienus izveidot efektīvu šādu kopēju backstop Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, es uz, vienmēr uzskatu, ka beigu beigās tieši ēdis ir tas galvenais trešais pīlārs banku savienībā, un tā mums joprojām trūkst. Plašākiem vārdiem runājot, gribu atgādināt arī dalībvalstīm, ka tām nepieciešams strādāt pie leģitimitātes, pie mm, šī mantojuma jautājumiem, un tam jāspēcina savu juridiskais ietvers, ir īpaši maksāt nespējas eh, tiesībās kā SRB priekšādātāju uzskatu par nepieciešamu saliedēt to darbu, ko esam darī, veikuši pie noregulējuma plānošanas un turpināt padziļināt mūsu analīzes gan plānošanas darbā, gan politikas izstrādes jomā kopsavilkumā. Domāju, ka ļoti daudz darba ir ticis paveikts, bet, nu, kā jau tika teikts, nedrīkstam tāpat laikā, nu, jau salikt rokas klēpī un vairs neko nedarīt. Ar nepacietību gaidu tu iespēju turpināt šo darbu, un paldies par jūsu pacietību, paldies par uzmanību, un, nu, ceru, ka man izdevās iekļauties aptuveni desmit minūtēs, varbūt nedaudz vairāk. Lielas paldies! Nu, lieliski, nu tad laiks tagad kolēģiem uzdot jautājumus komentārus un tā tālāk. Vispirms no, tā, no Tautas partijas Brēnshais. Lielas paldies priekšādātāji! Kenigs kundze, priecājos jūs atkal šeit redzēt, ekon sanāksmē, paldies arī par šiem ievadvārdiem. Domāju, ka jūs pašās beigās ļoti labi arī pateicāt, kas mums jādara, jo katrā ziņā tas joprojām ir darbs procesā. Jūs runājat, cik svarīgi ir šī risku samazināšanas pakotne un ēdis kā trešais pīlārs. Gribu atgādināt, ka tas tiešām ir trešais pīlārs Banku Savienībā un tas ir jāizveido visā ēst. Tāpat jūs runājāt arī par nepieciešamību uzlabot uh, Eh, maksātnespējas tiesības un likums eh, dalībvalstīs. Tātad darba priekšā vēl ir daudz. Jebkurā vidē, jebkurā SRB darba jomā ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties nākotnē, vienlaikus metot acis arī atpakaļ, lai pārliecinātos, ka ir atbilstīgais politiku kopums, salikums. Es nešaubos ne mirkli, ka pēc krīzes struktūras, veidotās struktūras un šīs banku noregulējuma mehānismas pārjot uz šo eh, glābš, banku glābšanu ar akcionāru palīdzību un nevis ar nodokļu maksātāju palīdzību patiešām būs atbilstīgi. Tas būs labs pamats tālākai noregulējuma sistēmai. Tāpēc jūsu loma, manuprāt, ir ļoti nozīmīga un tas, ko jūs esat pēdējos gados paveikusi un it īpaši eh, darīsiet turpmākajos gados, ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to jūs šo nu, sabiedrības uzticēšanos tiem tiesību aktiem, ko mēs šobrīd pieņemam, apstiprinām kopš krīzes aizsākšanas vienošanās attiecībā uz BSSR un visiem citiem, es domāju, tiks veicināti. Trīs īsi jautājumi. Pirmām kārtām. Vai jūsuprāt, attiecības ar parlamentu varētu uzlabot, un ja jā, tad kādā veidā? Jūs nāk, braucat pie mums regulāri, jā, to mēs zinām, mums ir iespēja jums uzdot jautājumu, un tad pēc tam sakot līdz atbildēm, bet pārskatāmības veicināšanas nolūkos, un tas ir tāds svarīgs komponents, protams, SRB darbā, kā, šo, kā šīs saiknes uzlabot tādā vispārīgā veidā, otram kārtām? kura darba daļa, ko šobrīd veic ar SRB, un es redzēšu daudz gan plānošanas dokumentu, jā, bet, kad skatāmies uz kā šie noregulējumi mehānismi tiek izmantot praksē, piemēram, salīdzinām ar līdzīgu darbību citur, sadarbību citur pasaulē, kā tas izpaužas? Nu, piemēram, attiecībā šiem likviditātes rādītājiem un tā tālāk. Arī attiecībā uz prasībām šādam noregulējumam cik labi virzamies uz priekšu, vai tā instrumentu kasta, ko esam izveidojuši, ir pietiekama, piemēram, arī citu gadījumu, eh, citu scenāriju gadījumā. Un tālāk, vai jūs varētu arī apsolīt, ka jūs apmeklēsiet visus dalību valstu parlamentus turpmākā mandāta ietvaros, lai arī ar tiem sazinātos? Jūs domājat, ka tā ir tāda svarīga vēsts, ko var SRB nodot gan lielām, gan mazām dalību valstīm, respektīvi, ka jūsu darba īstenošana lielā mērā norisinās tieši dalību valstu līmenī un ir jāveicina šis dialogs. Un, protams, es personīgi to vērtēju ļoti augstu. Paldies par uzdoto jautājumu. Mēģināšu atbildēt. Sākšu ar pēdējo. Esmu gatava piedalīties viedokļu apmaiņā ar visām valstu parlamentiem, bet es dodos uh, uz kādu sanāksmi tikai tad, ja mani uzaicina. Man jāsaka, tas, ko mēs ieviecām, mēs ieviesām SRB, bet tas nedarbojas pirmos gadus. Tiešām apmeklēt katru dalību valsti, lai varētu runāt ar nozars pārstāvjiem, valsts kasi, centrālo banku, bet eh, laiks paliek aizvien mazāk. Ir virkne valstu, kur datumi jau ir noteikti vizītē, bet es pati vēl neesmu tur bijusi. Protams, ka vajag eh, organizēt šādas viedokļu apmaiņas. Runājot par atšķirības starp mums un citiem, mums ir ļoti labs dialogs ar ASV kolēģiem, ar Anglijas banku, Tas ir daļa no Eiropas Savienības, bet ne no Banku Savienības. Mums pat bija trīspusējā sadarbība. Kas notiks, ja kāds no GCP tiešām uh, bankrotēs, ko mēs darīsim? Citiem ir tikai viena priekšrocība. Viņiem ir tikai viena dalība valsts, par kuru viņi rūpējas. ASV tikai vai uh, Eh, apvienotā karalists, tikai mums ir 19 dažādi maksātnespējas likumi, 19 dažādi uzņēmumu darbības likumi. Bet mēs visi cīnāmies ar vienādām problēmām, vai tīlek, vai emrēl, vienas monētas divas puses. Mums sarežģītāk noregulējuma procedūrai tik galā ar likviditātes problēmām nekā Anglijas bankai vai Fed. Un visbeidzot, atbildot uz jūsu jautājumu par attiecībām ar parlamentu, manuprāt, vismaz no manas puses spriežot, attiecības ar Eiropas parlamentu mums ir labas. Mēs cenšamies būt pēc iespējas caurskatāmāk savā darbībā, dodam jums piekļuvis saviem protokoliem, sanāksmi. Vienmēr esmu bijusi gatava tikties ar parlamentu vai nu tiktu uzklausītai kā ekspertei, vai būtu šeit e, ekon, vai aiz slēgtām durvīm. Un SRB un SR personīgi to uztver ļoti nopietni. Paldies, Pervanš Beres. Euh, Paldies. Es gribu runāt par jūsu atjaunošanu amatā. Un e, šodien varētu teikt, ka ļoti daudzi tirgus dalībnieki ļoti cītīgi seko šai notikumu attīstībai un domā par to, kā varētu izmantot šo noregulējumu mehānismu kā rīku, Un, un uh, tas, protams, liek um, uzdot ļoti daudz jautājumus, kas iet vienā un otrā virzienā. Uh, mēs, uh, kā parlaments, kā likumīga vāra, arī pildam savu pienākumu, mēs um, veicam novērtēšanu, um, izvērtējam arī situāciju ar Banko Populēru un ar Itāļu banku sistēmu, un es eh, esmu gatava uzdot šodien tādu plašāku jautājumu, kas ir eh, saistīts ar likviditāti. Eh, kādu padomu vai kādas kļūdas, kādu padomu var dot, kādu informāciju varat sniegt, kādas kļūdas, mācības esat guvuši, ko jūs varat vēstīt Um, tirgus dalībniekiem um, sakarā ar šo noregulējumu plānu tieši saistībā ar Itālijas Banko Populāru. Un vēl viens jautājums, um, ir tāds praktisks jautājums, kas mūs uh, arī uztrauc, kādā veidā īstenot MREL kas liek tirgum doties eh, tirgu, iegūt jaunus aktīvus, tāpat laikā neprovocējot ciklisks kustības, kas varētu likt kapitālam gal galā maksāt dārgāk. Un jūs teicāt, ka jums ir stratēģija, kas ir domāta četriem gadiem ar vidusposma pārskatu Kādā veidā jūs plānojat atrisināt šo pretu? Un viens puses ir jāņem vērā katras bankas specifisko situāciju, un nedrīkst arī um, paklupt un rīkoties nekonsekventi. Un vēl gribētu teikt, ka mēs visi ļoti um, citīgi sekojam situāciju. Un eh, ļoti labi, ka šī banka populēra tika arī nopirkt, jo pretējā gadījumā tā būtu katastrofa. Ko jūs varētu teikt par komisijas paziņojumu? Vai eh, tas palīdz virzīt lietas uz priekšu, vai arī tieši otrādi? Mēs uh, uzskatām, ka ir jau pierādīts, ka riska samazinājuma ir jau ļoti svarīgs solis. Un tas ir pat svarīgāk nekā riska dalīšana starp vairākiem. Centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem tādā secībā, kā jūs viņus uzdevāt. Par banko populāru gadījumu Mēs jau norādījām, ka tā bija lieta, gadījums, kur mēs piemērojam noteikums saskaņā ar vienoto noteikumu grāmatu, bet šoreiz mums paveicās, jo bija pircējs jau. Varu pat teikt vairāk. Paveicās, ka banka pati gribēja pārdot sevi. Līdz ar to mēs varējām izmantot šo sagatavoto pārdošanas procesu kā pamatu savam darbām. Un tieši tādēļ mēs uzreiz pēc tam neskatījām to kā kļūdu, kas būtu pieļauta, bet gan parādīja, ka likviditāte ir noregulējumam ļoti aktuāls temats. Un dati, datu pieejamība ir svarīga. Šoreiz tā nebija tāda problēma, ka nebūtu tādu vispār. Process jau bija organizēts, un banka bija gatava sniegt nepieciešamo informāciju, bet pat šai bankai būtu bijis ļoti grūti. Tā būtu saskārusies ar problēmām, ja būtu nepieciešams nodrošināt lielāku caurskatāmību, kāda būtu nepieciešama, piemēram, bailīna stratēģijas izmantošana Tā kā, ja viņiem nav datu telpa vai uh, sagatavots pārdošanas process, tad diez vai nedēļas nogals laikā var pārdot banku. Otra lieta. Jūs pieminējāt informācijas nodošanu tirgumu, Es jau esmu vairāk kārt norādījusi, ka SRB nav nopludinājusi nekādu sensitīvu informā informāciju tirgumu. Tā mums nav bijusi problēma. Mēs zinām, ka banka saskarās ar spiedienu. Reit, Reuters ziņojums, nu tur es domāju jāprasa viņiem, kurš ar ko runāja. Ar mani noteikti netika runāts par MRL. Uh, MRL ir galvenais instruments, kas palīdz mums nodrošināt noregulējumu bankām, tādēļ MRL mums ir nepieciešama, nepieciešamajā apmērā, nepieciešamajā kvalitātē. Tāpat laikā mēs apzināmies, ka turpinas likumdevēja diskusijas par to, mēs tām sekojam. Mēs esam to izlēmuši, jūs to varat arī redzēt mūsu publiskajā tīmekļa vietnē, ka tās bankas, kas e, šobrīd e, saņem saistošs mērķis, viņiem ir četri gadi, lai tos izpildītu. Dažām tas nav vajadzīgs, jo viņi jau ir izpildījušos mērķus, citiem tie būs nepieciešami, bet MRL būs tāda ikgadēja diskusija. Tātad pie tā būs jāatgriežas katru gadu. Kā jūs sacījat, tas ir tāds ceļojums, kas turpinās. Mēs vienmēr esam norādījuši, ka Banku Savienībā ir trīs pamati nepieciešami, un trešais no tiem arī ir svarīgs, lai Banku Savienība varētu tikt uzskatīta par īstu savienību, nevis kā šobrīd, kad ir jāskatās, ka tad, kad eh, problēmas ir ar depozītu noguldītājiem, tad eh, tās eh, jārisina ir nacionālā līmenī šobrīd. Bet tas jau ir tālāk nekā mēs šobrīd apspriežam. Sanders Lūna. Paldies priekšsarētāji. Esat sveicināti, Königs kundze. Man ir daži jautājumi par valsts atbalstu un Edis. Par valsts atbalstu vispirms. Šobrīd ir jāprasa jums, vai jums ir eh, sagatavots saraksts dāvanām, ko vēlaties tuvojoties svētkiem, saistībā ar valsts atbalsta noteikumiem, ja arī viss darbojas ļoti patīkami un viegli. Vai arī, piemēram, jums liekas, ka komisija vajadzētu pārskatīt valsts atbalsta noteikumus banku sektorā, EBRD un banku e, komunikācija būtu labāk varbūt e, jāsaskaņot. Otrs jautājums par Edis. Nu jau divus gadus mēs runājam par pilnvērtīgu Edis. Jūs arī savā ievadrunā e, to pieminējat un arī atbildot uz kolēģis Berešs jautājumu par nacionālajām depozītu garantijas schēmām. Arī tām es saskatu svarīgu lomu, ir tīpaši Edis noslēguma fāzē, ja mēs runājam par mazu banku gadījumiem, kad nav nepieciešams iejaukties Eiropas fondiem. Kāds ir jūsu skatījums šai, šīm debatēm? Vai Edis vajadzētu arī nacionālajām schēmās un vai e, šī noslēguma posmā varētu iedomāties, ka tas pastāvēs. Jā, par to, ko es vēlos e, saņemt dāvanās, jā, es vienmēr esmu sacījusi, ka pēc noregulējuma gadījuma vai maksātnespējas gadījuma tik tiešām ir loģiski, ka ir nepieciešams skatīties visu struktūru, sākot no iniciatīvas pieejas. Banku paziņojums tika eh, pēdējoreiz pārskatīts 13. gadā, BRD tika apstiprināts 14. gadā, un ir tikai loģiski, ka uh, abas šīs iniciatīvas tiek saskaņots. Bet vēlos precizēt, es neesmu tā, kas teiktu, ka mums nav nepieciešams eh, piesardzīgs eh, kapitalizācijas pasākums, bet arī likvidācijas palīdzība vai atbalsts dažkārt eh, varētu būt noderīgs. Citreiz viens scenārijs būs labāk, citreiz otrs. Tālāk par Edis. Proš, protams, ka nacionālajām depozītu garantiju sistēmām arī nākotnē būs sava loma. Paskaroties uz SRB, Mēs esam noregulējumi iestāde lielajām bankām, bet mēs cieši sadarbojamies ar nacionālajām noregulējumu iestādēm, kas ir atbildīgās iestādes mazajām bankām, kurām mums ir tikai uzraudzības funkcija. Edis vienmēr būs aktuāls temats, kas lielā mērā koncentrējas uz mazu un vidēja izmēra banku darbības uzraudzību. Jo tur nebūs kā noregulējumam sistēma, kur ir gan nacionālā kompetence, gan Eiropas kompetence. Bet es domāju, ka varētu būt vēl pāragri šobrīd par to tālāk runāt. Petrs Ježeks. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji, esat sveicināti, Kernigs kundze. Apsveicu ar jūsu atkārtot izvirzīšanu šim amatam. Šodienas uzklausīšanas arī uztver kā iespēju paskatīties uz to, kā Eiropas atvesļošanas un noregulējuma ietvers ir darbojies, un vēlos runāt par publiskajām interesēm kā jēdzienu vēlos atskatīties uz diviem nesenajiem gadījumiem ar divām itāļu bankām, Veneto banku, kur eh, sabiedrībai bija jāuzņems daļa no sloga, jo nacionālās maksātnespējas normas tika eh, piemērots nevis Eiropas bail-in princips. Un man ir jautājums saistībā ar šo situāciju. Ja nacionālās maksātnespējas normas tiek piemērotas un rada izmaksas nodokļu maksātājiem, kā tas notika abu Veneto banku gadījumā, vai tad nebūtu sabiedrības interesēs piemērot BRRD? Otrakārt, ja jādefinē sabiedrības intereses saistībā ar stabilitāti, kāpēc Itālijas valdība ilgstoši apgalvoja, ka viņas abas bankas ir sistēmiskas, sistēmiski svarīgas, bet BRD uzskatīja, ka uh, tā tas nav. Un Itālijas valdība uz, uzskatīja, ka ir nepieciešams glābt šīs bankas, lai izvairīties no graujoša efekta ekonomikā. Otra, un visbeidzot, Vai jūs arī uzskatāt, ka sabiedrības intereses ir jādefinē arī saistībā ar šo situāciju, kas bija ar abām itāļu bankām, lai noteikums nevarētu patvaļīgi piemērot? Paldies! Sākšu ar BRD vai SRM ietvaru. Gadījumā, ja rodas problēmas bankas darbībā, ir jāpārbauda, vai ir privātā sektora risinājums. Tajā gadījumā tāds nebija. Tad ir jāpārbauda, vai pastāv sabiedrības intereses noregulēt banku saskaņā ar BRD ietvaru, jo savādāk ideja ir tāda, ka maksātnespēja jānotiek nacionālajā ietvarā. Skatoties sabiedrības intereses, mēs īpaši uzsveram divus kritērijus no pieciem. Viens no tiem ir, vai ir draudi finanšu stabilitātei, un otrs ir, vai šīs bankas vai šī banka nodrošina kritiski svarīgas funkcijas. Tur ir vēl vairāk kritēriju, bet šie divi ir svarīgākie. Attiecībā uz šīm divām bankām mēs secinājām, ka ņemot vērā to, ka bankām nebija kritiski svarīga funkcija, kuras būtu grūti aizvietot. Ne arī tās bija cieši savīts ar nozari, kas radītu nozares stabilitātes problēmas. Līdz ar to bankas šajā gadījumā tika noregulējumam nodots nacionālajām iestādēm un tik piemērot nacionālas maksātnespējas uh, normas. Itālijas likumdošana, un tas mums arī bija jānoskaidro, paredz uzņēmumu pārdošanu, un tad Itālijas valdība pieņēma lēmumu pēc konsultācijām ar Eiropas komisiju sniegt atbalstu, nevis balstoties uz sabiedrības interesēm, baidoties no finanšu stabilitātes problēmām, bet gan koncentrējoties uz sociālajiem un citiem aspektiem pašā Itālijā. Šādu lēmumu pieņēma jau pēc mūsu lēmuma. Tas saistīts ir ar Lunas kunga jautājumu, kas tika uzdots iepriekš saistībā ar ko es vēlētos dāvanu sarakstā. Es vēlētos kopīgi pārnāšu šos gadījumus ar komisiju, lai tikt skaidrībā, vai nākotnē nepieciešams vairāk saskaņot šīs pieejas. Paldies! Viegašs kungs! Vou falar em português. Es runāšu portugāļu valodā. Man ir daži jautājumi jums sa saistībā ar eh, notikumiem pagātnē. Vispirms Banko Populāru Spānijā. Tobrīd bija ļoti daudz sūdzību saistībā ar to, ka ši, kā šis process tika noregulēts. Par Uh, Reuters minēto uh, informācijas noplūdi. Ko no tā var mācīties? Cik lielā mērā tas ietekmē pašu likviditātes krīzi? Un cik, cik tālu tas prasa piemērot konkrēts pasākums? Un tad vēl viens jautājums par banko populāru gadījumu. Lloyds firma bija atbildīgi par divu ziņojumu sastādīšanu, eksante un eksposta ziņojumu, un tika atklātas eh, vājās vietas, nepilnības, līdz ar to rodas jautājumi, vai tur nebija kādi interešu konflikti saistībā ar to, kas eh, tika pirmajā ziņojumā jau atklāts. Otrs jautājums saistās ar caurskatāmību. Kad mēs varēsim iegūt piekļuvi abiem šiem ziņojumiem? Un cik tālu mēs runājam par tiem pašiem caurskatāmības kritērijiem attiecībā uz to, ka mūsu rokās varētu nonākt ziņojums, kurš nav īsti korekts ņemot vērā to, ka tur varētu būt bijusi iekļauta konfidenciāla informācija. Un līdz ar to rodas e, no tā tāds aktuāls jautājums saistībā ar eksternalizēšanu attiecībā uz šiem svarīgajiem punktiem. Vai tādējādi netiek vainot visu šī sistēma? Vai jums nešķiet, ka ir nepieciešams steidzami šo uzraudzības sistēmu stiprināt ar pašu līdzekļiem, lai nodrošinātu viņu neatkarību. Lai nedarbotos šī sistēma kā tāds oligopolijas variants. Un mans pēdējais jautājums. Tas attiecas uz sistēmas koncentrāciju. Noregulējums rada augstāku sistēmas koncentrāciju vai, tā nav, vai tas nav pretrunā ar Banku Savienības mērķiem kā tādiem? Paldies! Try... Tas bija diezgan garš jautājums saraksts. Es centīšos atbildēt uz visiem pēc kārtas. Jā, par sūdzībām. Arī saņemtās sūdzības tas um, noregulējumu neapturēs, joprojām tas turpināsies saskaņā ar likumdošanu, kas uh, paredz, ka tādos gadījumos, kad eh, norogulējuma noteikumi tiek pārkāpti, kad mm, kādam no eh, akciju obligāciju turētājiem situācija eh, ir pasliktinājusies, tad notiek kompensācija un vienotā noregulējuma fonds būs tas, no kā šis kompensējums tiek sniegts. Tā tad šeit nevarētu atpakaļ pagriezt šo lēmumu par noregulējumu. Otrs jautājums, kādi pasākumi ir jāveic? Es domāju, ka mēs nepārtraukti atzīstam to, ka ir nepieciešams informēt pilnīgi visus organizācijas struktūrā. Es esmu personīgi pārliecināta, ka ir jādara viss lai neizpaustu šos datus, lai tie paliktu organizācijas ietvarā. Uh, konfidenciāli. Un, ja kādreiz ir uh, kaut kāds baums, ka mēs esam nākuši klajā kādu ziņojumu, tad tas tā nav un nevar būt. Uh, šis sākuma punkts, uh, ka nauda sāka, banka sāk zaudēt um, naudu, tas nebija vienīgais iemesls, bija arī termiņu pagarinājums. Uh, Um, būtu ļoti nepareizi teikt, ka um, Reuters to visu izraisīja. Deloitte eksante ekspost um, ziņojums. Uh, šeit uh, ir jautājums par to, kam tas būtu jādara, ka, kas šo vērtējumu veids. Un likumdošanā ļoti skaidri pateicis, ka vērtējumu veids trešā puse, kas ir neatkarīga. Un tieši tāpēc SRB jau 2015. gadā ir organizējis iepirkumu. Un mēs esam izdarījuši atlasi, un tie ir parastie. Aizdomās turamies sešas firmas, protams, pārnesā nozīmē sešas eh, tādas firmas. Un mm, šīs firmas, šī, mm, šīs kompānijas mm, arī palīdz uh, mums rakstīt mūsu dokumentus. Protams, mēs atlasam, vislabāko piedāvājam, un tas arī tiek iz, izvēlēts kā atbalsts gal, beigu ziņojuma rakstīšanā. Šeit ir dažādi novērtējumi. Viens eh, novērtējums ir, ir par to, kā drīk varētu dot vislabāko rezultātu, un tad otrs novērtējums ekspost Tas eh, jau ir faktu izvērtējums, eh, lai, kur mērķis ir pierādīt, ka nevienam kreditoram stāvoklis nepasliktināsies pēc lēmumu, ko mēs pieņemam. Vai labāk šo uzdevumu veikt iekšēji, vai būtu labāk eh, organizēt savu personālu no dalībvalstīm? Protams, mūsu rīcībā arī šādi eksperti ir Un tad eh, šie speciālisti varētu arī veikt šo novērtēšanu, bet īstenībā mēs nevaram arī nolikt to, ka likums paredz neatkarīgu tātad eh, ārēju mm, firmu, kas nodarbosies. Tālāk caurskatamība. Mēs eh, publicējam lēmumu par noregulējumu. Mums ir mm, valdes pilns sastāvs, kas arī lemj par to, kad un kādā veidā ir jāpublicē rediģētā versija. Tas arī notiek pēc izvērtējuma, un mēs arī šo rediģēto versiju publicēsim. Un šai publikācijai būs nepieciešams vairākas nedēļas. Es būtu labprāt gatava to darīt pirms Ziemassvētkiem. Tas būtu attiecībā uz otro novērtējumu, bet trešais novērtējums vēl nav nonācis mūsu rīcībā. Mēs arī neizdaram nekādu spiedienu uz vērtētāju no mūsu puses, jo mēs gribam, lai šis darbs būtu kvalitatīvi paveikts. Arī jūs liekat mums eh, rīkoties noteiktā laika ietverā, bet tad, līdz mēs saņemsim informāciju par trešo novērtējumu, tad mēs rīkosimies saskaņā ar, ar mūsu sistēmu. Koncentrācija. Tad, pārāk liels, lai bankrutētu, tas uh, ir kaut kas lielāks nekā tikai izmērs. Uh, Sengīgalds tālāk. Paldies. Vispirms uh, šis jautājums par Banko Populāru. Mēs šeit diezgan plaši esam jau runājuši par šo problēmu. Esam arī runājuši par mūsu bažām, Un mēs saprotam, ka katram ir tiesības uz aizstāvību šeit, es domāju, tos, kas ir cietuši šajā procesā. No otras puses mēs redzam arī, ka cik spēcīgi darbojas dažādas lobby grupas arī šajā parlamentā cits starpā, un es eh, to saskatu kā problēmu ir labi organizēti dalībnieki vai aktieri, viņi attiecīgi ievirza šo jautājumu darba kārtībā. Varbūt jūs varētu arī mums detalizētāk pastāstīt, kādus draudus jūs esat saklausījuši vai saņēmuši un kādu spiedienu izjutuši. Otrs eh, jautājums par balsošanu, kas eh, notiks jau drīz. Principā mums ir tāda sajūta, ka dalībvalsts valstis un sabiedrība kopumā grib redzēt tādas stingrākas noteikumus noregulējumu jomā. Grib, lai bankām būtu izvirzīti stingrāki noteikumi, lai būtu arī mazāk šo noregulējumu gadījumu. Mēs arī saņemām kritiku, esam rakstījuši arī jums vēstules eh, par šīm bažām. Mums ir tiešām tādas stipras šaubas par to, ka noregulējuma plāni, kurus jūs esat um, sarunājuši ar attiecīgām institūcijām, um, mēs nedomājam, ka šie noregulējuma plāni ir tādi stabili, jo tur nav saistošu mehānismu, saistošu mērķu kas ļautu pārvarēt arī dažādus šķēršļus vai arī pārvērt kaut kādu dalībnieku nespēju. Uh, Un līdz 2020. gadam jūs apgalvojat, ka būs tādi pilnīgi un ļoti saistoši, pilnībā saistoši šādām institūcijām noregulējumi plāni. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja jūs varētu tomēr realizēt šo situāciju, šo procedūru nedaudz ātrāk. Mēs gan saprotam, ka nevajadzētu nošaut uh, ziņnesi, uh, Mēs eh, saprotam, ka ne jau viss ir atkarīgs no jūsu pilnvarām vai no jūsu vēlēšanās darīt. Un, eh, lai arī jūs nevarat pilnībā apņemties darīt kaut ko stingrākā kārtā, vismaz es ceru, ka šobrīd jūs dzirdēsiet arī mūsu tādas kricus, un tas varbūt vilšanos, un ļoti gribam dzirdēt jūsu atbildi. Vispirms atbildēšu uz jūsu atbildi par banko populāru arī mani pārsteidz uh, dažādi gadījumi, bet tomēr es nesauku to ne par spiedienu, ne par draudiem. Mums virsū nāk pilnīgi eh, ļoti daudz tiesas, eh, dažādu tiesas prāvu. Uh, cilvēki grib atgūt dažādā veidā savu zaudēto naudu, un arī daudzi tad trokšņa um, cēlēji ir mm, tie, tie draudi tā kā. Tad um, tālāk jautājums par to, vai nevajadzētu padarīt visu noteikums par stingrākiem. Jā, mēs no savas puses uh, cenšamies strādāt ar esošo likumdošanu, mēs gribam, lai viss banks noturētos. Uh, Es gribēju arī atzīmēt, ka noregulējuma plāns mēs nenosakam sarunās ar bankām. Mēs nosakam šos plānus, bet mēs arī vedam sarunas ar bankām. Mums ir jāsaprot, ka mēs veicam pareizās darbības un ejam pareizā virzienā. Es ļoti labprāt apņemtos ātrāk darboties procesa ziņā. Bet tā, es tā nevarētu apņemties tā, tāpat kā Emerald gadījumā 2017. gadā. Mēs esam spēruši diezgan lielu soli uz priekšu attiecībā uz lielajām bankām. Tālāk būs otrais līmenis un um, arī jāstrādā ar šķēršļiem un, un līdzīgām lietām, bet par šķēršļiem jums tas būs zināms, šeit ir nepieciešama arī manevrēšanas spēja. Jūs negribat apturēt jūsu darbu pie noregulējumības. Uh, Vispirms jūs gribat pacensties pirmo šķērsli noregulēt, bet varētu būt arī tā, ka ir redzama perspektīva, kā strādāt pie trešā un ceturtā grūtību aspekta. Es labprāt eh, gribētu atbildēt uz jūsu jautājumu, sakot, ka 2019. gadā mēs varētu rīkoties stingrāk, bet es nevaru atbildēt par visu. Paldies! No NF neviena nav. Tad Fernandes kungs. Labvakar. Paldies par to, ka esat ieradusies uz šo sanāksmi. Fierīgas kundze. Es gribēju uzdot dažus jautājumus par eh, darba plānu 2019. gadam, kā arī par daudzgadu plānu, bet um, jūs no rīta jau iepazīstinājāt eh, parlamentu deputātus ar šiem plāniem. Diemžēl man nebija laika pilnībā izlasīt visus šos dokumentus. Eh, tāpēc arī jautājumi ir tādi provizoriski pārsvarā par banko populāru. Un tā, man ir četri jautājumi. Vispirms jūs teicāt, ka informācija, kas eh, bija nonākusi Reuters rīcībā, nenāca no SRB valdes. Bet, manuprāt, problēma ir šāda. Reuters eh, šo informāciju paplašināja. Viņi paplašināja to, ko jūs teicāt Bloomberg kanālam varbūt, ja nebūtu šī intervija Blumberga kanālam, tad Reuters nebūtu tik tālijoši runājuši. Varbūt nevajadzēja pieminēt šo banko populāru. Jūs gan apgalvojāt, ka jūs mm, daudz varbūt arī nepubliskojat šī informācija, tomēr neapšaubām šī banka bija daļa no jūsu analīzes arī šajā publiskajā mm, uzstāšanās reizē. Uh, Jebkurā gadījumā mans jautājums ir šāds. Kādā veidā jūs varētu izvairīties no šāda veida informācijas noplūdes nākotne? Um, kā darboties ar šīm te intervijām, intervijas nepieciešams, bet arī kaut kāda informācija varētu nejauši parādīties tā kā noplūdes formā? Uh, Otrs jautājums arī par to pašu, eh, par ziņojumu. Jūs teicāt, ka jūs nevarat publicēt šo ziņojumu, jo ir nepieciešams nodrošināt finanšu stabilitāti, bet pēc eh, banko populāra noregulējuma vairākas dienas Spānijas vēstpapīra tirgus bija ļoti nestabils un noteikts finanšu eh, institūcijas noteica liegumu pirkt īstermiņa dokumentus, jo tajā dienās bija šaubas par kopējo stabilitāti. E, jebkurā gadījumā ziņojumam ir jābūt publiskotam, vismaz parlamenta deputātiem būtu jāredz tas. Un kāda ir nostāja jums attiecībā uz nākotnes noregulējumu gadījumiem, vai arī nākotnē jūs domājat šos ziņojumus atstāt tā kā privātas informācijas līmenī, nepaturot ne to pa publisku dokumentu? Nu, tālāk jautājums par Deloitte ziņojumu. Tas bija eksposts ziņojums. Un jūs um, teicāt, ka jūs vienmēr cenšaties izvairīties no interešu konflikta, un tam ir arī kritērija atlas uh, formā. Uh, kā jūs varat uzticēties Deloitam? Kā tiešām var izdarīt tā, lai nebūtu šis pretruns? ir um, dažāda informācija, viņi saņem informāciju pirms un pēc, es jau šeit saskatu konfliktu, un kā jūs domājat rīkoties nākotnē, vai šīs bažas uh, par iespējamo interešu konfliktu, kas varētu eksistēt, vai tāda veida um, apsvērumus, šaubas vai bažas jūs um, ņemsiet vērā arī turpmāk, varbūt stingrākā formā. Treš, uh, nākamais jautājums ir par Edis. Uh, arī par banku savienību. Jūs teicāt, ka EDIS ir nepieciešams banku savienībai, bet vai jūs uzskatat, ka EDIS um, ar, arī gūs atbalstu no e, šī fiskālā backstop mehānisma, aizsarg mehānisma, kas ir nepieciešams? Es e, atbildēju atbildēšu uz pirmo jūsu jautājumu, Bloomberg interviju un tā tālāk. Protams, var atvasināt visu kaut ko. Es skaidri pateikšu, žurnālisti intervijā man vajadzēja sēkojošai. Viņš citēja Banko Populāru un teica, ka viņa vairs pie vērtību krītas. Un vienīgais, ko es atbildēju, bija tas, ka Banko Populāra ir viena no bankām. Tāpat kā daudzas citas bankas, ko mēs pētam vai izskatām vai hmm, Es neko vairāk um, neteicu. Es nekādā ziņā neaizsāku vai neierosināju nekādu debatu tieši par banko populāru kā atsevišķu banku. Par Deloitte ziņojumu šeit es tiešām jūs piekatīšu. Mēs tiešām redzējām stabilitātes zaudējumu tirgu Banko populāra noregulējums notika, un spāņu kolēģi arī teiks, ka ne valsts, ne banku sistēma necieta, nebija nekāds ietekmes. Bija atsevišķas bankas, kur virzienā cilvēki raudzījās teica, un kā tad ar šo banku vai ar to bet īsnībā tā ir pilnīgi parasta tirgus situācija. Finanšu stabilitāte pēc noregulējuma absolūti nebija apdraudēta. Uh, Un par Deloitte ziņojumu, to esam jau teikuši vairākas reizes, mums ir valdes panelis un ir divi pilnīgi dažādi vērtējumi, un, bet vērtības noteikšana bija, tika veikta. Es nezinu, ko mēs darīsim nākotnē, vai mums būs atkal viens un tas pats vērtētājs. Uh, divas pilnīgi dažādas vērtēšanas. Viens vērtētais, man liekas, ka mm, tas ir diezgan saprātīgi šim uzdevam, bet mm, ir iespējams arī izskatīt vairākus mm, vērtētājus. Tālāk jautājums par caurskatamību. Arī mēs cenšamies rast iespēju, kā publicēt Deloitte vērtējuma nekonfidenciālo daļu. Un, ja mēs atradīsim šādas eh, daļas šajā ziņojumā, tad mēs eh, noteikti to izliksim arī mūsu tīmekļu vietēm, bet mēs noteikti publiskosim tikai to daļu, kas nav konfidenciāla. Eh, par šo pēdējo jautājumu es nevaru par to lemt. Mēs noteikti gribam, lai šīs aizsardzības backstop mehānisms būtu piemērots arī noregulējuma um, sistēmai. Un backstop jau tika solīts pēc uh, fonda darbības uzkā, uzsākšanas. Nu, par Edis jautājumu to mēs nelēmjam, jūs esat likumdevēji, jūs arī lemjat. Paldies. Mēs saprotam, ka komisija piedāvās arī backstop mehānismu banku savienībai. Uh, ieskaitot arī depozītu garantijas sistēmu. E, Tremaus kungs, jā, paldies. Paldies priekšādātāji. Man ir pavisam divi īsi jautājumi jums. Priecājos, kurš šeit redzēt un vēl jums arī daudz veiksmes šai darbā nākamgad very brief uh, two questions. Ļoti īsi atbildēšu jūs jautājumiem. Pirmais jautājums. Ko, kādu mācību mēs varam gūt no Banko Populāra? Varbūt uh, nākamajā reizē parādās vēl kāda banka, kuru jūs izskatīsiet savā valdē. Tad jums nevajadzēs 48 minūtes lēmšanai, bet varbūt 48 stundas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami kaut kādi noteikumi. Uh, kas eh, regulēs arī valdību rīcību un tā tālāk. Par Deloitte ziņojumu, ja Eiropas Savienības tiesa lūdz pilnu Deloitte ziņojuma eh, publiskošanu eh, vai, vai arī saņemšanu, tad um, noregulējuma valde nodos tiesai šo dokumentu. Atbildi ļoti vienkārši ir, protams, mēs pakļaujamies Eiropas tiesas um, prasībām. Ja tiesa nāks pie tāda secinājuma, ka ir jāsaņem šis ziņojuma materiāls, tad mēs saskaņā likuma arī dosim šo ziņojumu viņiem. Un mēs uh, vienmēr esam ļoti piesardzīgi lēmumu pieņemšanā, jo tā ir ļoti sensitīva informācija. Atbildot uz pirmo jautājumu, godīgi sakot, mēs nelēmām 48 minūtes. Mēs visu nakti lēmām, nu, labi, nebija 48 stundas, bet viens no argumentiem no mūsu puses bija šāds, ka gadījumā, ja banka bankrutē nedēļas vidū, tad būtu labi, uh, ārkārtējā gadījumā noteikti tādu moratoriju noregulējumu iestādei noteiktā laika periodā noteiktu. Pagaidām ir priekšlikums, kas tiek izskatīts, ir dažādi plusi un mīnus, bet eh, katrā ziņā ta, tas eh, ir tāds instruments, kas Um, palīdzētu mums atrisināt šo lietu otrdien, trešdien un varbūt nedēļas nogalē, katrā ziņā konkrēti reglamentējot laiku. Paldies! Un paldies par uh, lielisko sadarbību arī institucionālā līmenī starp jūsu iestādu un Eiropas parlamentu. Mēs to augsti vērtējam un mēs arī ļoti ceram, ka nākamais solis. Uh, E, Deloitte ziņojuma publiskošana, tas vēl labāk e, uzlabos mūsu sadarbību, mēs e, vēl palielināsim caurskatamību. Es pozitīvi atzīmēju, ka nākotnē nav izslēgta arī iespēja, ka ziņojumu varētu rakstīt arī kāda cita kompānija. Un te mēs atkal atgriežamies pie dažu deputātu teiktā, ka mēs turpināsim dialogu arī pēc balsojuma. Pagaidām liels paldies par jūsu runu un atbildēm. Mēs tagad dosim iespēju arī deputātiem ieņemt vietas, un tad mēs pāriesim pie balsošanas, ieskaitot arī balsosim par uh, Oningas kundzes apstiprināšanu atkal šajā amatā.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

Chair, can we vote? May I to make a check, a test? Beidzam izmēģinājumu balsojumu, sākam balsot izmēģinājumu balsojums, izmēģinājums. Lot of people missing here. 20. O, oh, nemaz nav. 29. Priekšsādātājs prot skaitīt. Turpiniet ievietot lūdzu savas balsošanas kartiņas. Vēl kāds deputāts? Still, I, I still see Okay. Okay, so... Labi, tā tad lūk, esam beiguši izmēģinājumu balsojumu. Lieliski varam ķerties pie darba. Pirmais balsojums mums ir par Elkas Kēnigas iecelšanu par vienotās noregulējuma valdes priekšsādātāju. Aizklāts balsojums saskaņā ar procedūru. Un tāpēc, nu, vai tad nu man jums lieki jāsaka, ka, ka plusiņš ir jā, sarkanais ir nē, atturās, kas atturās, nu, tā sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 31 balsis par, 9 pret, neviens neaturējās. Aps, esam pieņēmuši tātad lēmumu par šīs kundzes iecelšanu amatā. Tālāk. Atzinuma projekts par e-karti. Personāla balsojums par pirmo grozījumu. Un ja tas tiks pieņemts, tad tādā gadījumā viss priekšlikums ir noraidīts un mēs uh, varam balsot var, nu, jau galu balsojumā. Sākam balsot. Vai kāds vēlējās izteikties? Yes, we, the... Atbilde uz jautājumu, ko dzirdēt nevarēja tulki, tā tad jā, tā ir direktīva, saka priekšsādātājs. Exactly. Yes, small, but... Jā, maziem burtiņiem gan rakstīts. Vispirms direktīva. Vispirms, nu lūk, tagad direktīvu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts un atkrīt. Viss, viss atkrīt. Un tagad to pašu attiecībā uz regulu. Tāda pati procedūra. Sākam balsot. Ar personālu balsojumu. Vote is closed. Beidzam balsot. 24 par 16 pret, tāds pats rezultāts, tātad arī, lūk, jā, noraidīts priekšlikums atkrīt. Un tātad pārējiem tālāk atzinuma projekts par priekšlikumu direktīvai attiecībās preventīvās pārstruktūrēšanas regulējumu un tā tālāk un tā joprojām. 117. grozījums par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 118. par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. par pret. Pārbaudīsim atkal. Nepārredzu labi zāli. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. par pret Pārbaudīsim vēlreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirts, nu tā tad norādīts, ja vienāds baltu skaits. 121 un 122 par pret atturs norādīts. 17 par pret pret atturs pieņemts. 123. par pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. 123. Beidzam balsot. Noraidīts. 124. par pret atturs noraidīts. 125. par pret Dīvainas politiskas kombinācijas te veidojas pārbaudīsim. Sākam balsot. One to five, still two colleagues to vote. Okay, vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. A kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturas noraidīts. 130. par pret. Pārbaudīsim. 130. pārbaudīsim. Beidzam balsot. Norēdīts. Vai tas bija 130? Jā, nu tad 131. par pret at, šķiet ar to pašu vairākumu, bet pārbaudīsim elektroniski. 131. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. par. Pret. Zaļie tātad pret. Noraidīts tādā gadījumā. 20. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 133. par pret. Sākam balsot, pārbaudīsim. Multiple combinations. Dažādas kombinācijas atkal. Beidzam balsot. Noraidīts. We vote 21, eh? yes. 21. 21. par, pret, atturs pieņems. 134. par pret atturs noraidīts, 135. par tautas partiju un es un D bija pret. Jūs taču teicāt, ka mīnusiņš, tā bija jūsu roka. Nu labi, pārbaudīsim. Brājen, tu balso tāpat kā pērvanša, ja? Jā, dīvaini, labējie ar kreisajiem, bet nu labi, sākam balsot tad. Es redzēju jūsu roku. Nu, skaidri pieņems tādā gadījumā. Beidzam balsot, jā. Pieņems. Nu, ne tik ļoti balsu pārākumu. Nē, trīs balsu starpība tikai. 135. par. Pret atturs noraidīts. 138 par pret atturs pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka noraidīts, bet ejam saziņu. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt trīsdesmit astotais par pret. Atturs noraidīts. 139. atkrīt, jo tie bija identiski. 140. par pret. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. par pret. Pārbaudīsim arī 22. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. par pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 142. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 24. par. Pret. Atturs. Pieņemts. B kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 27. par pret atturs pieņemts. 150. atkrīt. Vēlties pārbaudīt? 27. pārbaudam elektroniski. Still to colleagues to vote. Vote is closed. Beidzam balsot. Adopted. Uh... Pieņemts. Tātad 151. par. Pret. Neredzu zaļos, tāpēc jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 151. Rādiet, nu, drošāk tās rokas. Mūsu nav tik daudz kā parasti. Līdz ar to man grūti te zālē to visu ieraudzīt. Beidzam balsot. Noraidīts. 152. par pret atturas pieņemts, 153. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 151. Vote is closed. Beidzam balsot. Vienāds balss skaits, līdz ar to noraidīts. 172. par pret Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Again a draw. Atkal vienāds balss skaits tātad noraidīts. 156 par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Pervanša. Mīnusiņš jūs teicāt, bet balsojat pati par. Tieši tā kā pirmīt. Ļoti mulsinoši. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Nu jā, tāpēc jau te bija tas mulsums. 154. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 154. Vote is closed. Beidzam balsot vienāds balsu skaits, līdz ar to noraidīts. 155. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. par pret. Atturs noraidīts. 157 par pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 157. Beidzam balsot pieņemts. 159. par pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits līdz ar to no, noraidīts. C. Kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 169. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 169. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar viens balss pārsā, pārsvaru. 168. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski 168. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits noraidīts. D. Kompromis grozījums par ar mutisko grozījumu es atvainojos. Mutiskais grozījums no referenta puses. Tātad balsojam kopā ar mutisko grozījumu par vai es drīkstu nolasīt? Nē, nav nepieciešams. Nē, priekškam. No. So Tātad par pret jā atturas pieņemts. Tālāk. 32. grozījums par pret atturas noraidīts šķiet, bet pārbaudīsim tomēr. Nav pilnīgi skaidrs. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Hm, nudien. 173. Par pretaturas noraidīts 174. 170. 596 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot, vienāds balss skaits norādīts. 178. par pret Nu, tāds partija arī par. Kas tur notiek? 178. pieņemts. 182. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 183. par. Pret atturs noraidīts, 184. par pret atturs. Neredz, ko domā EKR, tāpēc jāsāk balsot elektroniski. Radiet rokas, rokas celiet. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. par pret atturs noraidīts, 33. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka noraidīts, bet nu mēģinu sazini. 33. tātad. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar viens balsu pārsvaru. 188. par pret. At, es un D ir par, jā, ja? atturs pieņemts. 189. par, pret, atturs pieņemts. 190. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts.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 202. par pret atturas noraidīts, 203. par pret atturas noraidīts, 204. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Rejected, we rejected. Noraidīts. 205. par, pret, atturs, noraidīts. 206 par, pret, atturs, noraidīts. 207 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. 207. Beidzam balsot, noraidīts. 208. par, pret, atturs, pieņemts. 209. par, pret, pārbaudīsim elektroniski 209. Beidzam balsot. Pieņemts. 202. par, pret, atturs, pieņemts pie, pieņemts 213. par pret atturas pieņemts 214. par pret pārbaudīsim elektrosku 214. Beidzam balsot. Norēdīts. 215. par pret atturas pieņemts Tautas partija, ko jūs te sakāt par 215 atbalstāt, tad pieņemts. 216 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 216. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 217. par. Pret. Pārbaudīsim. 217. Beidzam balsot. Noraidīts. 218. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 219. par. Pret. Liberāļi. Jūs esat par? Par 219. Pieņemts. 220. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 221. par. Pret Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 228 par, pret, atturas, pieņemts. 229 par, pret, atturas, noraidīts. 230 par, pret, atturas noraidīts. 231 par pret atturas pieņemts. 232 par pret atturas pārbaudam. Izskatījās pieņemts, bet pārbaudīsim. Vote is closed. Beidzam balsot, pieņemts ar viens balss pārsvaru. 233 par pret atturas pieņemts. 234 par pret pārbaudām 234. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 235 par pret atturas pieņemts Pārbaudam 235. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 236 par, pret, atturas, noraidīts. 237 par, pret, atturas, noraidīts. 36 par, pret pret, pārbaudām, jūs neceļat rokas, pārbaudām 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 238 par, pret, atturas, noraidīts. 37. par, pret, Pārbaudam 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 239 par. Pret. Pārbaudām 239. Beidzam balsot. Noraidīts. 240 par. Pret. Pārbaudām 240. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 241. par, pret, atturas, noraidīts. 242 par, pret, atturas pieņemts. 38 par, pret, atturas pieņemts.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 248. par pret atturas pieņemts. 249. par pret pārbaudām 249. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 250. par pret atturas pieņemts. 252. par pret 251. atkrīt. Līdz ar to pārbaudām 252. Beidzam balsot. Pieņemts. 253. par pret pārbaudām 253. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 39. par pret pārbaudam 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. 258 par pret pret pārbaudām 258. Jā, jā, nē, okay. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 259. par pret pārbaudām 259. sākam balsot. Beidzam balsot. Nešķirts, līdz ar to noraidīts. 260 par. Nē, tas ir atsaugs. 261 par, pret, atturas, pieņemts. Sociāldemokrāti bija par. Tātad viss kārtībā. 262 par, pret, pārbaudam 262. Beidzam balsot. Pieņemts. 263. par, pret, atturas, pieņemts. 264 par, pret, pārbaudām 264. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 265. par, pret, pārbaudām 265. Beidzam. Noraidīts. 266. par. Pret. Pārbaudām 266. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 41. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 42. par. Pret atturas pieņemts. 267 par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 268 par, pret, atturas, noraidīts. 43. par pret atturas pieņemts. 269 par pret pārbaudam 269. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 270 par. Pret. Pārbaudām 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44 par pret atturas pieņemts, 45 par pret atturas pieņemts, 46 par pret atturas pieņemts, kompromiss H par pret atturas pieņemts, 274 par pret atturas pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. 282 par pret atturas pieņemts. 283 par pret pārbaudam 283. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss J ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 292. par pret pārbaudām 292. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. un 60. par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 293. Atkrīt. 57. par pret atturas pieņemts. 58. par pret. Pārbaudam 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par pret. Pārbaudām 59. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 296. par pret. Pārbaudām 296. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 295. par, pret, pārbaudām 295. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 297. par, pret, pārbaudām 297. sākam balsot. Beidzam balsot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 pārbaudām 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. par. Pret. Pārbaudām 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. par pret atturas pieņemts kompromiss M par pret atturas pieņemts kompromiss N par pret atturas pieņemts sestais grozījums par pret atturas pieņemts 77. par pret atturas pieņemts 75. par pret atturas pieņemts kompromiss O par pret atturas pieņemts 78. par pret pārbaudām 78. Pieņemts kompromiss P par pret atturas pieņemts, 81. par pret atturas noraidīts, 82. un 83. par pret pārbaudām 82. 83. sākam balsot. Beidzam noraidīts. Septītais par, pret, kā balso EPP, pret, noraidīts. 84. par, pret, pārbaudām 84. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs tikko nobalsojam par 84. Jūs vēlatos pārbaudīt 7. Labi. Pārbaudām 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss Q par pret atturas pieņemts. 88. par pret pārbaudam 88. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. par pret atturas noraidīts kompromiss R par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pārbaudām desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. par pret atturas noraidīts. 97. par pret pret atturas pieņemts, 98. par pret atturas pieņemts, 99. par pret atturas noraidīts, 100 par pret atturas pārbaudām simto grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 101. par pret atturas pieņemts. 102. par pret pārbaudām 102. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. par pret atturas noraidīts. 104. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Izskatījās noraidīts, bet pārbaudīsim. Neredzēju zaļos. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 105. par pret atturas pieņemts. 106. par pret Pārbaudam 106. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss S par pret atturas. Pieņemts 12. par pret atturas. Pieņemts kompromiss T par pret atturas. Pieņemts 14. par pret atturas Liberāļi kā balso? Par. Pārbaudam. Nē, nē, pieņemts, pieņemts. Jā, atvainojos. 112 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 113 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15 par. Pret. Pārbaudam 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114 par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas noraidīts. 115 par pret atturas pieņemts. 116 par pret pārbaudām 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. Tagad balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojumu sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 33 pār, 2 pret, 4 atturas. Apsveicam referentu. Un visbeidzot. Balsosim par agrīnās iebilduma necelšanas ieteikumu. Blokā. Balsosim blokā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem, personāla balsojumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 33 par, 1 pret, 3 atturas. Paldies! Tagad man jānodod vadības groži.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 So, dear colleagues, kolēģi, es esmu joprojām šeit. Tā nav vienkārši diena. Viss kaut kas mainās un plūst. Dažādi notikumi. Complex, uh, so I would like to welcome here. Jebkurā gadījumā es gribēju sveikt Masimo Bordiņonu kungu Viņš ir Eiropas eh, fiskālās padomas loceklis. Viņš eh, bija tik laipns un pieņēma mūsu aicinājumu piedalīties mūsu sanāksmē un mm, arī mainīties ar viedokļiem, ar ekondeputātiem. Viņš aizstās mm, profesoru Taigisenu, kuram pēdējā mirklī tomēr nācās atteikt mūsu uzaicinājumu, jo viņam ir jādodās uz sanāksmē Eirogrupas. grupas Bet mēs ar Taigasenu kungu jau jūlijā tikāmies, arī viņš viesojās ekon komitejā un tad um, stāstīja par galvenajiem notikumiem sakarā ar um, Eiropas fiskālās padomas darbu. Zināsiet, ka Eiropas fiskālā padoma 15. novembrī publicēja savu pirmo gada ziņojumu. Un šajā ziņojumā ir teikts, ka fiskālais ietvers ir īstenots un ir norādīts arī uz kļūdām un arī veidiem, kā varētu vēl uzlabot darbu. Bet um, mēs ķeramies pie mūsu darbiem tradicionālā metoda. No sākuma Bodiņona kungs teiks kādus ievadvārdus, un pēc tam deputātiem būs iespēja uzdot savus jautājumus. Lūdzu, Bodiņona kungs. Liels paldies par aicinājumu! Un um, es gribēju pateikties gan profesoru vārdā, gan visas valdes vārdā, visas padomas vārdā. Es dažos vārdos gribēju runāt par šo gada ziņojumu, kas uh, tika publicēts 15. novembrī. Es ļoti ceru, ka um, visi jau ir iepazinušies ar šo ziņojumu, ir iespējams iegūt arī pa, pa eksemplāram, un kā arī um, lejuplādēt no mūsu vietnes. Tā, Es ļoti ceru, ka jūs redzat manus attēlus. Par ko tad ir šajā ziņojumā? Tās ir tipiskas lietas, kas ir rakstīts jebkurā gada ziņojumā. Mēs, protams, ziņojam par EFB uzdevumu, par mūsu mandātu. Un kas mums būtu jādara? Mums eh, vispirms ir eh, jāizvērtē Eiropas Savienības fiskālā ietvara īstenošana. Nu, tas ir ziņojuma otrajā sadaļā. Un mēs jau īpaši runājam par 16 eh, eh, tādiem pasākumiem. Mēs runājam par mm, ciklisko pārvaldību. 15. oktobris ir komisijas paziņojums. Un 2017. gadā mēs jau, mm, jau secinājām, kāda rezultāti ir mm, pirmajā darba daļai. Zināsiet, ka mūsu fiskālā padoma ir jauna institūcija Principā 2016. gada beigās mēs bijām izveidoti kā institūcija un uzsākām darbu tikai marta mēnesī. Tad um, tas ir mūsu pirmais ziņojums, bet uh, turpmāk mums vajadzēs nākt uh, klajā ar ziņojumiem katru gadu. Otkārt, kas mums jādara? Saskaņā ar mandātu ir, mums ir jāsadarbojas ar valstu fiskālās disciplīnas padomēm, mums ir jārunā par um, labāko praksi, un par to mēs rakstam gan trešajā sadaļā, gan ceturtajā Un tieši trešajā mēs analizējam neatkarīgās eh, fiskālās institūcijas. Eh, jūs zināsiet, ka šīs institūcijas ir radušās 2012. gadā nolīguma, fiskāla nolīguma mm, sakarā. Un Mēs arī skatām divus konkrētus gadījumus, kas mūsuprāt ir svarīgi un arī jauni, sakarā jaunās fiskālās eh, disciplīnas padomēm. Mēs analizējam sīkāk īrijas pieredzi un Dānijas pieredzi. Īrijas pieredzi ir īsāk, Dānija garāk. Un tālāk eh, mēs atkal, atkal rīkojamies saskaņā ar mandātu. Mēs eh, arī iesakam komisijai, kā rīkoties, kas būtu vislabākais Eirozonai Un šeit uh, ir atkal jautājums, kas saistīts ar mūsu darbu uzdevumu. Mēs runājam par to, ka, kas ir izdarīts retrospektīvi, runājam arī par turpmākiem darbiem. Retrospekcija attiecas uz 2016. gadu, un mēs uh, šeit uzdevam jautājumu, vai komisijas ieteikumi dalību valstīm ir izpildīti, vai mm, makroekonomiskās prognozes ir apstiprinājušas. Un mm, mēs uh, arī analizējam atsevišķu valstu rīcību, visas eirozonas sasniegumus, tieši komisijas ieteikums īstenojot. Un runājot par, par turpmākiem soļiem, mēs um, prognozējam un dodam ieskatus 2018. gadā, bet eh, tas jau arī bija citā dokumentā, kas eh, tika publicēts 2017. gada jūnijā. Un visbeidzot, mēs eh, dodam savus ieteikumus attiecībā uz um, fiskālā ietvara uh, tālāko evolūciju Eiropas Savienībā, un tas ir piektajā mm, sadaļā. Lūk, tāda ir ziņojuma struktūra un organizācija. Kāds ir galvenais vēstījums? Vispirms atskatoties atpakaļ ne tikai uz 2016. gadu, bet vispār arī uz vairākiem gadiem iepriekšējiem konstatējam, eh, ka šie gadi ir bijuši ļoti izaicinoši fiskālajai politikai gan nacionālā, gan internacionālā līmenī. Uh, jo te šis periods sakrīt ar, ar pēckrīzes periodu. Notiek ekonomikas atvesļošanās dažādos tempos, dažādās valstīs, joprojām ir jūtamas krīzes sekas. Um, un, un tā tad uh, šāda situācija un galvenais jautājums bija uh, par to, kā turpināt makroekonomisko attīstību vai, vai mm, at, mm, relaksācijas ceļu, vai arī jādomā par elastību un jādomā ilgtermiņa e, līmenī. Vai arī ir nepieciešama stingrāka uzraudzība, tātad vieglāks, tāds e, fleksiblāks vai arī stingrāks ceļš. Jo uh, 16. gadā mēs arī analizējām e, riskus un nosakot, ka riski samazinās. Nu, tāds ir secinājums. Mēs uzskatām, ka sociālās stabilitātes instrumenti e, ir ļoti komplicēti un tiek, tiek īstenoti pēc vajadzības. Eh, fiskālā stabilitāte Eirozonā bija pieņemama, bet atsevišķās valstīs eh, tāda situācija nebija. Un dažās valstīs bija nepieciešama vairāk stabilizācija, mazāk ilgspēja, un tad bija citas valsts, kur bija vairāk nepieciešama ilgspējas instrumenti un ne, ne tik ļoti stabilizācijas instrumenti. Un vēl viens secinājums. Mēs secinājām, ka tagad notiekuma procedūras ir ļoti komplicēti Un tas viss ir radies dēļ dažādām izmaiņām un eh, arī dažādiem diskrētiem pasākumiem mm, eh, komisijas līmenī, jo īpaši eh, šeit jāsaka, ka izvēles spēja un arī mm, dažādi izvēles mehānismi bija ļoti dažādi. Un viens no uh, No eh, secinājumiem, kas iziet no ziņojuma, mums ir eh, nepieciešams izvēlēties pēc vajadzības, īstenot, un nav tāda universāla. Un, un tomēr ir vajadzīga zinām pārskatāmība. Un eh, tas ir tāds, zināms, savā starpā izlīdzināms par no vienas puses šo ļoti sarežģīto sistēmas pusi, un otrs puses vajadzība pēc pārskatāmības. Nu, lūk, secinājums līdz ar to ir tāds, ehm, te runājam par otro sadaļu un ehm, piekto sadaļu. Respektīvi, raugoties um, nākotnē, ir, pastāv, ir tāda iespēja vēl uzlabot šo ES fiskālo ietvaru gan pašreizējā ietvaru ietvaros, tātad kaut ko iespējams darīt pat ar šo pašu ietvaru, pirms mēs nākam klēr ar kaut kādām būtiskām izmaiņām likumos, gan arī ārpus tām. Nu, lūk. Tātad, kā notika īstenošana? ar stabilitātes un izaugs paktu 2016. gadā. Nu, ja raugāmies uz to, ko komisija teica, ka tā skatījās uz budžeta plāni, projektu uzmetumu 15. gadā, tad komisija toreiz teica, ka varētu būt vairāki tādi, nu, domino efekti, kas varētu ietekmēt šīs, šīs korek korekcijas programmu valstis kas bija 17. gada pavasarī, nu, tika konstatēts, ka atbilstība lielā mērā tomēr ir nodrošināta, lai gan zināms risks pastāvēja 15. gada sākumā, ka varētu šāda negatīva ietekme būt. Izrādījās tomēr, ka, nu, pēc komisijas secinājuma, ka kopumā tomēr ir bijusi nodrošināta atbilstība. Tas nebija tik lielā mērā saistīts ar spēcīgāku ekonomikas izaugsmu, jo reāla ekonomikas izaugsme faktiski eh, lielā mērā atbild arī projekcijām, ko izstādīja, jo 15. gadā pieņem komisija, bet gan eh, bija šī, šī projekta pat ne, projekts ir pat nedaudz zemāks nekā sākotnēji tika gaidīts, bet tāpat laikā šis eh, neatbilstības risks tika galvenokārt risināts eh, lūkšā ar šādu zināmu diskrētu lēmumu un lielāko elastīgumu un e, pat arī atsevišķas neatbilstīgas valstis, un te es runāju par šo korekciju sadaļu, tika saņēma papildus laiku, un nu, papildus sankcijas tika atceltas. Tā tas īpaši notika konkrēti Spānijas un Portugāles gadiem. Tātad, lūk, vispārējie secinājumi bija tādi, ka pastāvē zināmas kļūmes, nu, tādas kļūmītes, tās var arī, protams, paskatot sīkāk ar šo um, izaugsmas un um, stabilitātes paktu, bet kopumā nebija tādu milzīgu kļūdu. Uh, Un mēs kā valde secinājām, ka faktiski šo noteikumu īstenošana tāpat laikā ir krietni labāks variants nekā kaut kāda veida atsevišķi reģionāla interpretācija šī pakta kontekstā. Nu, ekonomikas faktiem neviens pretim stāties nevar, jo, protams, sākotnēji ir šāda veida sistēma jāizvedo. Nu, lūk, mūsu kopējā tā doma bija tāda, ka, ja noteikumi tiek īstenoti, tas ir labāk un nedrīkst to darīt tā vaļīgi. Ehm, tad ehm, mēs runājam par ehm, īstenošanu, kas ir ar trūkumiem. Šeit ir diezgan daudzi šī situācija iztirzāta ziņojumā kā tādā, bet eh, te varētu trūkumi, kas dažādi. Eh, dažādās valstīs, eh, teiksim, atsevišķās valstīs ir prasība izmantot divus indikātors, lai noteiktu, vai valstī pastāv risks vai pastāv um, kāda būtiska atkāpe. Viens, viens um, attiecās uz izdevumiem, otrs uz um, atkāpēm vai novirzēm. Šeit dalībvalsts rīkos dažādi un nevienmēr pieejas sakrīt. Tāpēc ir nepieciešams arī izdarīt izvēli, pieņemt uh, informatīvu lēmumu, informētai pieejai ir jābūt. Un mēs uh, nokonstējām, ka atsevišķās valstīs uh, viens vai, viena vai otra um, indikātora izmantošana nav bijis konsekventa laika mm, gaitā tad mēs pētījām arī elastīguma noteikumus vai klauzulu Itālijai. Mēs izpētījām ekspost eh, novērtējumu, un nevienmēr um, bija skaidrs, vai komisijas eh, lēmums ir bijis īstenots precīzi, tīpaši eh, šeit jāpiemina pensiju reformas jautājums. Tālāk deficīta procedūra mm, Spānijā un Portugāli. Arī šeit mēs konstatējam, ka ir bijusi novēlošanās parastā procedūra bija nedaudz aizkavēsies 15. maijā. Eh, komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka ir veikta neefektīva rīcība, tad attiecīgi rekomendācijas padome, un tika pieņemts lēmums eh, par to, ka ir konstatējama zinām pretruna ar, eh, salīdzinot ar padomis rekomendācija. Eh, arī mm, parāda samazināšana nav bijusi adekvāta visās valstīs, bet eh, īpaši procedūra netika uzsākta, eh, jo joprojām notika diskusijas komisijā par to, vai attiecīgais notiekums ir īstenots precīzi vai ne īpaši. Un turklāt vēl šis periods um, attiecās uz 2016. gadu, un arī šādā griezumā ir grūti lemt, pieņemt kaut kādu lēmumu. Um, de, nu, turklāt uh, bija pā, pro, dažādība ar um, valdības maiņu un attiecīgi budžeta projekti um, bija ar savām zināmām variācijām, un par to notika arī diskusijas Kā ir ar fiskālo stāvokli 2016. gadā? Atkal eh, gribu atsaukties uz komisijas vadlīnijām. Eh, padome eh, bija diezgan neitrāla attiecībā uz agregātu, agregēto fiskālo situāciju 16. gadā bet um, variācijas bija dažādas nacionālā līmeņa ziņojumos. Atsevišķās valstīs tik konstatēta atvesļošanās, bet ne īpaši stabili, joprojām augsti parādi un citur bija ierobežojuša monetārā politika un ierobežots tādā ziņā, ka bija arī apakšējais līmenis noteikts kā 0% likme. E, ko šeit var teikt? Mēs izpētījām vadlīnijas attiecībā uz makroekonomisko attīstību, bet e, principā uh, mēs eh, lemam diezgan līnijā, uzskatām, ka kopumā varētu teikt, ka ir diezgan augoša fiskālā eh, situācija. Eh, ir variācijas, struktūra bilanci vai līdzsvers ir pozitīvs, bet dažās valstīs situācija tomēr nebija optimāla, jo riski atsevišķās valstīs netika vērtēta pilnībā atbilstīgi prasībām. Uh, un fiskālo politiku arī varēja nedaudz vairāk atbalstīt valstīs, kur bija zinām fiskālā telpa un iespēja atbalstīt atvesļošanos. Savā ziņojumā mēs vēl uh, runājam arī par stabilitāti un par asimetrisko efektu stabilitātes ziņā. Šeit ir arī tiesiski ierobežojumi valstīm ierobe, ierobežot savu parādu bet eh, mm, konstatējam, ka nedrīkst eh, piespies kādu valsti eh, tērēt vairāk. Ir zināms pretruns starp kopējo līmeni un nacionālo līmeni. Ir kopējā monetāra politika, bet decentralizētas fiskālās politikas. Tālāk par neatkarīgo fiskālo institūciju lomu. Kā jau teicu, mēs izanalizējām vairākus gadījumus Mums bija, zinām, ierobežota laika resursi, gan laika ziņā, gan citā ziņā, un mēs e, nevarējām izanalizēt pilnīgi visas valsts un visas neatkarīgās fiskālās institūcijas. Mēs tikai divas izanalizējām, tomēr pieredze, zinām, ir gūta. Un mēs uzskatām, ka e, esam gatavi nākt klajā ar saviem ierosinājumiem. Viens no tiem ir tāds, ka neatkarīgās institūcijas e, darbojas labāk, kur ir formalizēts šo sūdzību. Vai nu nevis sūdzība, bet um, paskaidrošanas vai atbilstības process, kam plājo ar explain. Eh, tādā griezumā mēs analizējam, vai nu ievēro procesu, vai arī paskaidro novirzes. Eh, tas ir tāds galvenais eh, noteikums un uzskatām, ka tur šīs institūcijas darbojās efektīvāk tad pie tā arī palikām, ka vai nu valdība īsteno atbilst visam, vai arī paskaidro, ka ir bijusi kaut kāda novirze. Un tas būtu arī jāformulē nacionālā likumdošana. Nu, ko mēs šeit piedāvājam? Varbūt mums vajadzētu stiprināt šo atbilstības vai paskaidrošanas procesu, reformēt nacionālo likumdošanu attiecīgi tur, kur tas nepieciešams, lai valdības reaģētu saulaicīgi un detalizēti uz komentāriem kas nāk no neatkarīgām fiskālām institūcijām. Un visbeidzot, kāds tad ir mūsu priekšlikums, ko mēs ieteicām, uh, lai uzlabotu stabilitātes uh, paktu? Atsevišķi priekšlikumi ir ļoti vienkārši, tie pat neprasa nekādas lielas izmaiņas esošajā tiesiskajā struktūrā. Uh, Daži priekšlikumi ir tādi, kur izmaiņas ir nepieciešams lielākā mērā. Viena no lietām mēs gribam tikt vaļā no asimetrijas. Mēs eh, stabilitātes paktā eh, runājam par asimetriju starp labiem laikiem un sliktiem laikiem. Un vēl ir asimetrisks efekts starp stabilitāti, eh, tieši tādā tā kā korģējušā daļa un preventīvā daļa vai roka. Un mm, tad mēs arī šai ziņā nākam lējā priekšlikumiem, kā mazināt šo asimetriju. Uh, un uzskatām, ka ja ekonomika atveseļojas, tad ar fiskālo telpu ir jābūt gataviem rīcībai nākotnē. Un jāsagatavojas arī nākotnes krītumiem. Tādā veidā neapdraudot visu fiskālo sistēmu publiskās finanses kopumā. Otra lieta. Mēs konstatējam, ka sankcijas nedarbojas Šeit arī runājot par stabilitātes un izaugsmes faktu runājot, jāatzīst, ka sankcijas nekad nav piemērotas. Šeit mēs piekrītam tam, ka pat soda vai sankciju drauds vai iespējamība varbūt jau ir uh, pietiekama bīstamība, te ir runa par reputāciju zaudēšanu un tā tālāk, bet no otras puses šīs sankcijas ir ļoti grūti piemērot, ļoti grūti likt kaut kādu sodu suverēnai valstī. Un Tāpēc mēs savā ziņojumā piedāvājam sankcijas un sodus ar kaut ko citu, kaut kādiem nosacījumiem, kas ir jāievēro. Uh, Um, piemēram, ir kaut kāds uh, pakta nosacījums vai izdevuma ziņā vai kādā citā ziņā nav ievērots, tad arī attiecīgi varbūt uh, struktūra fondu pieejamība varētu būt kā tāds, tā kā tāds nosacījums, um, ar kuru varētu manipulēt, ja kaut kas netiek izpildīts. arī varētu analizēt eh, fiskālo kapacitāti eiro līmenī. Varbūt šī fiskālā kapacitāte kaut kādā veidā jāsamēro ar mm, pakta ievērošanu vai pārkāpšanu neievērošanu. Tātad nosacījumu to izpildu, to mēs saistam ar nevis, nevis ar sankcijām šeit eh, mēs eh, arī cenšamies eh, sasaistīt stabilitātes izaugsmas paktu ar makroekonomiskā mm, ko mm, līdzsvar trūkuma procedūru. Un šeit arī mēs analizējām vajadzību pielāgot vidusposmā, jo makroekonomiskais līdzsvars ir ļoti svarīgs un procedūra arī jāievēro. Un visbeidzot mm, ir jautājums par sarežģītību un caurskatamību. Uh, komplekso raksturu. Un um, šeit ir vesela rinda ierosinājumu. No otras puses eh, ir nepieciešams arī mainīt līgumu, lai kaut ko eh, kardināli sasniegtu. Bet vienu lietu mēs varam darīt. Mēs varam vienkāršot noteikumus, kas dažkārt ir pārāk sarežģīti, un varbūt ir dažādi noteikumi, kas ir dažkārt dažkārt ļoti sarežģīti un tikai rētos gadījumos tiek izmantot. To varētu aizvietot ar kādu vienkāršāku regulējumu. Jebkurā gadījumā visos gadījumos, izvērtiet vienu rīku, ir nepieciešams uh, neatkarīgs lēmums ja valsts uh, lūdz kaut kādu atkāpi vai kādu īpašu pasākumu, vienmēr ir nepieciešams uh, šis neatkarīgā padoma process. Mēs eh, runājam arī par eiro zonas stabilizācijas funkciju. Jā, es runāju pārāk ātri, atskārst runātājs, tāpēc arī beigšu savu prezentāciju tagad. As, as quick as I can. Sorry, I'm, I'm, I'm, um, I didn't check. The, I didn't have. I didn't see that there was a time there. Es eh, neievēroju, ka man ir arī zināms laika limits noteikts manai prezentācijai, bet par stabilizāciju ir e, problēma tāda, ka ir jāstiprina fiskālā kapacitāte, lai eirozona e, būtu izturīgāka, noturīgāka pret dažādiem asimetriskiem un citiem šokiem. E, tāpēc stabilizācijas funkcija nu, vispār ir ļoti plaša lieta, bet šobrīd mēs fokusējamies tikai uz Eiropas komisijas darbiem notiek diskusijas eh, par apdrošināšanas mehānismu, visu Eiropas eh, investīciju aizsardzības schēmu. Eh, šobrīd es nevaru pasakīt par pilnīgi visu, bet tieši ziņojumā mēs pasvītrojam, ka investīciju aizsardzības schēma varētu būt vispārliecinošākā alternatīva uh, jo tas vislabāk varētu atbalstīt pieprasījumu piedāvājumu un izaugsmi. Vairāk par šo tēmu nerunāšu, es jau jums teicu, kas tālāk notiks, bet īsnībā es eh, nobeigumā bija plānus atkārtot to, ko jau teicu jums iepriekš, tāpēc tagad neturpināšu. Lielas paldies par šo prezentāciju un, protams, paldies par šo ziņojumu, nu, par fiskālo valdi. Tiešām ļoti interesants ziņojums, tik līdzsvarots. Simtprocentīgi piekrītu tam visam. Nu, vismaz es noteikti. Jā, tiešām tāds līdzsvarots, pamatīgs ziņojums. Piekrītu arī tam, ko jūs teicāt, ka mums no vienas puses, protams, ir jāapzinās, cik lielā mērā vēl joprojām šī sistēma ir, nu, neperfekta. Uh, arī ar visiem šiem noteikumiem un tā tālāk. Nu, no otras puses, protams, jārod pareizais līdzsvars starp paredzamību, elastību un vienkāršību. Tas nebūtu nav vienkāršs uzdevums. Īpaši ņemot vērā kopējo konstitucionālo ietvaru, kas arī ir jāņem vērā, tātad šīs suverenās valstis ar kopējiem noteikumiem tāpat laikā, bet, nu, katrai savu iespēju tās interpretēt citādi. Nu, jā, tas viss ir jāņem vērā. Nu, un tad visbeidzot, protams, arī nu, tas vēl kā komisija tur pa to vidu mm, spēja rast līdzsvaru starp visiem šiem elementiem. Pēdējos gados tas nav bijis perfekti. Bet, nu, katrā ziņā varbūt tas ir, nu, mazāk neperfekti nekā dažādas citas alternatīvas, kas arī būtu pareizi mm, šeit rasties. Šo perfektumu trūkumu redzējām, jā, bet, nu, ir tāds līdzsvars rasts. Un šie noteikti, protams, arī nav vienkārši. Tie ir jāuzlabo tālāk. Un tāpēc jūsu priekšlikums šai ziņā ir ārkārtīgi interesants. Protams, ka parlamentā mēs ļoti piesardzīgi izturamies īpaši par parlamentējām pre prerogatīvām. No parlamenta skatu punktu raukoties, tas viss ir diezgan sarežģīti, jo mums ir jādod zināma, nu, lemspēja, protams, arī nacionāliem parlamentiem šīs nacionālās tiesību normas skatīt un tā tālāk, bet uh, Nu, jebkurā gadījumā viss šis jūsu ziņojums, jūsu darbs šai kontekstā, protams, ļoti svarīgs. Nu, tātad, vārds deputātiem. Pirmais - Boltankungs no S&D grupas. Priekšādātā paldies. Hm, visai pārsteigts esmu, ka tautas partijas pārstāvi nav klāt. Hm. Bet, nu jā, gribēju paust piekrišanu priekšādātāju teiktiem, tas ir līdzsvarots. Uh, ziņojums, un paldies arī par visu šo prezentāciju. Tas man atgādināja, ka komisija izstrādā rekomendāciju. Un tas mans pirmais jautājums - rekomendāciju Vācijai un Nīderlandai. Šķiet līdz pat 15 miljārdu investīcijām tur tik minētas. un tur arī paustu piekrišanu jūs secinājumiem, ka fiskālā nostāja plašās, plašos līmeņos bija atbilstīga, bet ne valsts līmenī. Tātad uzsverot to priekšlikumu, ko izteica um, komisija, tātad vai tai varat piekrist prezentācijas laikā, man arī bija jādomā par to, kā tad padarīt šos noteikumus simetriskākus, ja teicāt, tiem tādiem jābūt, un tad mums ir priekšlikums, bija labs priekšlikums no komisijas, uh, bet tas vienkārši tika no dalību valstu puses ignorēts. Nu, varbūt tad pievēršoties tādam plašākam jautājumam. Dzirdēju, ko jūs teicāt par noteikumu vienkāršošanu, mm, mm, cenšoties definēt uh, konkrētu virzienu, kādā virzīties uz to visu. Nu, tas gan neizklausās īpaši vienkārši, bet varbūt, ka jums izdosies to padarīt vienkāršāku. Bet kopumā kāds ir šis līdzsvars, jūs runājat par noteikumu īstenošanu, vienkāršošanu, bet ir arī jābūt par centrālo fiskālo kapacitāti. Tas atcaucos uz jūsu kopsavilkumu. Centralizēts fiskālais instruments tad dotu papildu stabilitāti Eirozonai, jūs rakstāt tur. Nu jā, jā, es teiktu tā, bet kā ekonomikas mm, veidotāja tas ir fakts tāds, ka mm, tajā brīdī, kad mēs analizējam šo pašreizējo situāciju, ka nonāksim tajā nākotnes brīdī, tas viss būs bijis vienalga lieka. Mēs būsim bezpalīdzīgi, redzam, kāda šeit politiskie mandāti un daudz dalībvalstis šobrīd nespēja decentralizētā līmenī uh, virzīties uz priekšu, arī izvērstu tādu ekspansīvu budžeta um, politiku. Un tāpēc, nu, par līdzsvaru runājot, kas tad jūs, prāt, ir svarīgs? Centralizēta fiskālā kapacitāte, jeb vienkāršošana noteikumos un to īstenošana. Es nu dienu ceru, ka Eiropas fiskālā valde turpinās sniegt mums uh, attiecīgi dažādas variācijas un alternatīvas un virzīs priekš arī tos jautājumus, kas ir svarīgi Eirozonas stabilitātei. Visbeidzot, nās īsti pārēcināts priekšādātē, cik ilgi drīkst uzstāsties, varbūt esmu jau runājis par ilgu, bet esmu strādājis centrālajā plānošanas birajā Nīderlandē, vairāk kā desmit gadus to darīju, un tad, nu, gribēju vecāt, kādu mācību jūs no tā guvāt, un tad, kad lasīju šo ziņojumu, manuprāt, nu, šai organizācijā strādājot, lielākā ietekme bija tajā brīdī, kad jūs varējāt piešķirt dažādu veidu padomus, iespējas, idejas politiķiem, nevis tā kā konsultēt, nevis jūs tā kā piešķirt padomus, bet piedāvājat opcijas, scenārijus. Un CPB līdz ar to, protams, šeit ir tādā neapstrīdamā Mm, nu, pozīcijā, citi saka, tā ir politiska institūcija, bet es domāju, apolitiskums ir tas, tā, tā, tas atslēga, nu, ka jūs sakāt, ka nevis jūs piedāvājat, lūk, kaut kādus padomus, iesakāt kaut ko, bet vienkārši piedāvājat šādas variācijas. Lūk, šādas, šādi man jautājumi, ceru uz tiem saņemt atbildes. That, uh, um... Es par šiem jautājumiem. Var atbildēt uz vairākiem jautājumiem kopumā. Ir vajadzīgs gan īstenot teikums, gan tos vienkāršot, gan spēcīgāk centrālā fiskālā kapacitāte. Sākot, tas bija tā īsā atbilde. Bet ar pirmo jautājumu, jā, es domāju, ka mums pastāv zināma problēma ar stabilitātes un izaugsmas pakta izveidas brīdi, jo valsts, kas, nu tā teikt, tiek pāri MTO, nesaņem nekādu juridisku saistību pienākumu, līdz ar to nav instrumentu, kas varētu ļaut tādā gadījumā šo valstu piespiest tērēt vairāk, izmantojot šo fiskālo telpu. Nu, piemēram, ja tie var tikai tādi būt ierosinājumi. Vienīgais veids, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī šobrīd, ir veikt kaut kādu koordināciju starp nacionālajām fiskālajām politikām, bet, godīgi sakot, tas šāda koordinācija diez vai labi funkcionēs. Nu, respektīvi, te jūs atsaucaties uz jūsu konkrēto gadījumu, respektīvi Eiropas komisija nāca klajā ar rekomendācijām Vācijai un Nīderlandai tērēt vairāk bet abas valsts izvēlējās nesakot šai rekomendācijai. Nu, lūk, tā ir šī simetrijas prasība. Kā to atrisināt ar simetriju? Nu, viens iespējamais risinājums, nu, viens virziens, ko mēs varam eh, mēģināt ieņemt, ir iemantot, nu, lūk, kaut kādu veidu centrālu fiskālu kapacitāti, respektīvi tā, lai beigu beigās, ja valsts pieņem lēmumu, ka politiski iemeslu dēļ vai priekš, nu, kaut kādu preferenču dēļ nevēlas tomēr tērēt naudu, nu, tad Neko jau īsti darīt nevaram, ja mēs varētam to visu aizstāt ar centrālu fiskālu kapacitāti, kur būtu centrāla struktūra, tad tādā gadījumā tas būtu nu, palīdzīgi šādas problēmas risināšanā šobrīd Eiropā. Mēs daudz par to nerunājam, mēs nerunājam reāli par um, lielām summām. Mēs nerunājam tagad par Eiropas budžetu, piemēram, mēs nerunājam par milzīgu federālu budžetu, nē. Ne Mēs izsakām ierosinājumus attiecībā uz stabilitātes mehānismu, atbalsta mehānismu, asimetriska šoka gadījumā, bet, nu, tādā ziņā, ka, nu, jau kaut kas ir labāk nekā nekas, nu, tā to varētu noformulēt. Tāpēc atbalstām investīcijas aizsardzības schēmas, jo visā Eiropā Istīpaši tajās valstīs, ko krīzes skār visvairāk, tas būtu liederīgi, jo tas, kā valdība nodrošina atbilstību fiskaliem noteikumiem, bija, nu, viņas pārsvarā samazināja investīciju tēriņus. Tas no politiskā skatu punkta bija nu, vieglāk, bet tas varbūt ar tālāku, smagāku kaitējumu ilgtermiņā, jo, nu, tiek ilgtermiņā mazāk tērēts, tiek samazināta šī kapacitāte izaugsmēji. Nu, Domāju, tas ir viens no tiem elementiem, kurā vajadzētu pastrādāt. Un nu, tajā tālāk, ko jūs sakāt. Par mūsu kā valdes eh, kompetenci. Jā, mēs vairāk runājam par fiskālo kapacitāti, tāpēc, ka tas ir tuvāks mūsu mandātam. Nu, tas tāds vispārīgs komentārs. Bet, ja jūs man tagad vaicāsiet, ko darīt, lai padarītu mm, eirozonu uh, nu, tādu stabilāku. Un tad fiskālā kapacitāte ir tikai viena tāda joma, jāpaveic pirmkārt banku savienība, vajadzīgs pātrināt kapitāla savienības veidošanu, tātad vajadzīgs vairāk tādu mehānismu, kas ļauj nu, nodrošināt kaut kādu veidu apdrošināšanu, citādi sastopamies ar risku, un te jums piekrītu, ka liela nākamā šoka gadījumā mēs atkal atradīsimies nu, tādā bezpalīdzīgā situācijā. Tu, Ramon Tremosa. Tremosas kungs tālāk. Just a, a very short. Pavisam īsts jautājums. Jau redzējām, ka tagad pagājuši desmit gadi no krīzes sākuma, un joprojām ir tādas valstis, kur ir valsts deficīts augstāks par 3% noteikto limitu. Un redzam, ka turpmākajos mēnešos monetārā politika pamazām atgriezīsies normālā līmenī, palielināsies procentu likmes. Un tas nozīmē, ka finanšu tēriņi arī kļūs augstāk šīm valstīm, ņemot vērā, ka šis sankciju mehānisms īsti nestrādā, ekonomisko sankciju mehānismus. Kā jūs reformētu budžeta noteikumus, lai padarītu tos efektīvākus? Jeb nav nekādu cerību šai lietā. Ko jūs domājat ar Eiropas budžeta nosaukumiem? Fiskālos noteikumus jeb Eiropas budžetu, jūs domājat? Well, fiscal rule, I mean, the fiscal rule, I mean, the... Nu, fiskālie noteikumi, nu tie tie priekšlikumi, pie kā mēs šobrīd strādājam, ja runājam par projekcijām, jā. Cerams, ka mēs pārējām uz tādiem normālākiem laikiem Ekonomikas situācija šobrīd uzlabojas daudzās, ja ne visās valstīs, un tāpēc es domāju, pietiek domāt, jāsāk reorganizēt struktūras tā, lai tas labāk darbotos. Kā tās padarīt labāk darbojošamies? Pirmām kārtām pārliecināties, ka tādām valstīm kā manējai, kam ir ļoti augsts parāda līmenis, un ir arī citas tādas valsts ar lielu deficītu, ir samazināt eh, tērmiņus, eh, tēriņus jo nu, šobrīd to var darīt ar mazākiem izdevumiem. Ekonomikas žargonā tas ir tas brīdis, kad veidot fiskālo buferu nākotnē. Pašreizie noteikumi to formāli arī ir sarežģīti un tā tālāk jau piedāvā šāda veida mehānismu izveidi. Tad ir pietiekami daudz manevrēšanas iespējas lēmu pieņemšanā valstīm, lai ļautu tām rīkoties no atšķirīgi atkarībā no tā, vai tām ir pozitīvs vai ne, negatīvs budžeta skaitlis. Domājam, ka tāpat laikā to varētu darīt labāk, jo viens, ko mēs nāk pagātnē esam arī novērojuši, ir tas, ka jādomā, ko mēs skaidām no fiskālās politikas. Un tā varbūt arī precikliska ja ir pietiek daudz resursu, ar ko atbalstīt ekonomiku, tajā brīdī, kad ekonomikas skar negatīvi šoki. Un otrādi, ja atskatāmies pagātnē, atceramies, kādas bija diskusijas par šo ziņojumu, tad, piemēram, varam redzēt, ka Eirozonā fiskālā politikas, politikas parasti bijuši procikliskas, respektīvi vairāk bija šo kļūdu ar nu, paveiktais, ir sācinājis notiekošo, un mums ir jāizvairās no tādas situācijas. Ja ekonomikas situācija uzlaboja šobrīd, tad tas ir tas mirklis, kad arī varam darīt vairāk, kad varam labāk kontrolēt tēriņus, samazināt parādu un tā. Pašreizēji fiskālajie noteikumi to jau ļauj. Un šī ierosinājuma prasmetrijas mazināšana, cerams, tad varbūt ļautu mums tieši šādi vairāk darboties nākotnē. Paldies! Protams, ka šobrīd ir grūti teikt, ka mēs tagad dzīvojam tādos normālos, bagātos gados. Nē, nu, tas tad cita veida normalitāte, par ko jūs runājat, nav tā, ka tad pilnīgi traknie gadi nu ir iestājušies. Mums ir tāpat laikā, protams, jābūt pietiekam striktiem. Daudz joprojām skar šie taupības pasākumi, tā tālāk pastāv šis milzīgais investīcija iztraukums, ja plaisa. Uh, Arī ir ļoti plašas tā, nu, atšķirības sabiedrībā, nevienlīdzība. Laiki it kā ir uzlabojušies, ir labāki, jā, bet ir daudziem, kam situācija, daudz, kam situācija joprojām grūta. Nu, un, protams, ka striktas lietas darīt ir vieglāk tajā brīdī, kad nodrošinās izaugsmu, nekā tad, kad ir šī lielā, nu, depresija, ekonomiskā depresija. Lūdzu, pērvanša. Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Es atvainojos, Viergas kungam vajadzēja vispirms izteikties. Mēs vēl nenonācām līdz pirmā raunda beigām. Es atvainos tik ļoti neierasti, ka visas grupas nav pārstāvēts. Es atvainos. Miguel, then, But... Miguel, lūdzu, jums vispirms vārds, pēc tam došu vārdu pērvanšai. Runāšu portugāļu valodā. Arī izteikšos pavisam īsi, tā lai arī citiem kolēģiem vēl tiek iespēja uzstāties. Nu, tādu pāris pavisam īsi jautājumu. Sākotnēji man šo jautājumu bija vairāk, bet izvēlējos no tiem divus. Nu, pirmām kārtām - investīciju aizsardzība. Vai jūs varētu sīkāk par šo jautājumu parunāt, bet varbūt tādiem, nu, vienkāršākiem skaidrojumiem? jo šīs eh, valsts investīcija aizsardzības, lai eh, tās investīcijas vispār nāk tiekšā ekonomikas ciklā ir vajadzīgas, lai tās ietekmētu šo deficītu samazinotos. Tātad, nu, Junker plāns, piemēram, nu, tāds atslēgvārds noved pie tā, ka, nu, šeit ir ļoti eh, reg sarežģīsies regulējums tālāk. Saikne starp vispārējo deficītu un šo makroekonomisko līdzsvaru, ja pareizi jūs saprotu, uh, tad te pastāv saikne. Bet es īsti neizprotu, kā tad tādā gadījumā tieši, tieši, tieši oficiāli var šo saikni radīt ar noteikumiem tā, lai nebūtu tā, ka šī sistēma sarežģītos vēl tālāk. Tātad es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs tālāk par šiem jautājumiem mums sīkāk pastāstītu. Un paldies ar liels par um, prezentāciju, protams. Hey, thank you very much. Uh... Paldies. Par pirmo. Godīgi sakot, kādi priekšlikumi? Jāsaka, priekšlikumi nebija visai precīzi, mēs pat bijām visai samulsoši. Bija kaut kādas idejas, kas tika izvirzītas komisijas dokumentā, kā radīt šo diskrēcijas kapacitāti, bet nav bijušas pietiekams diskusijas, lai mēs varētu šobrīd jau nākt klajā ar kaut kādiem uh, specifiskiem vērtējumiem ir vēl jāpiestrādā pie priekš, priekšlikuma. Nu, protams, pastāv kaut kādas vajadzības. Nu, pirmām kārtām investīcijas ir tikušas samazināts visās valstīs, visās ES valstīs, un kaut kas jādara lietas labā, lai aizsargātu invest šīs investīcijas. Junker plāns ir nostrādājis, jā, bet lielākoties tas attiecās tieši vairāk uz privātajām investīcijām, nevis valsts investīcijām, un ir vajadzīgs aizsargāt kaut kādā veidā arī valsts investīcijas Kā to darīt? Nu, vairākas dažādas iespējas varētu, piemēram, kaut kādus uzkrāt fondus valsts, kumulētos laika gaitā, lai atbalstītu investīcijas. Tas varētu būt varbūt arī kaut kāds aizdevums par ļoti zemiem procentiem ko var tērēt tik ilgi, kamēr valsts savus tēriņu līmenis nodrošina zināmā līmenī. Tas arī varētu būt kaut kas tāds. Bet nu, par detaļām šeit vēl jāstrādā mm, sīki un dikti. Bet domāju, ka mēs atzinīgi vērtējam faktu, ka komisija un padome tiešām strādā šajā jomā. Par makroekonomisko nelīdzsvarotību un attiecīgām procedūrām. Nu, tas nedaudz pārsteidzoši, jo Eiropā mums ir divas sistēmas. Viena, kuras ietvaros komisija var sasaistīt valsts uzvedību lielā mērā ar fiskālo attieksmi, un tad šī makroekonomikas nelīdzvarotības procedūra pastāv, bet šo šobrīd ir grūti mobilizēt, uzsākt. valdības uzvedību un makroekonomisku rezultātu saikni pastāv, um, kas kolektīvi tad norādītu uz to visu. Un šeit mēs uzskatām, ka jārunā vairāk par to, jo nav šaubu, ka jūs vēlaties garantēt valsts finanšu ilgspējību, tad, nu, tad jums vajadzētu drīzāk vienkārši padarīt ekonomiku pretoties spējīgāku, nevis kontrolēt vairāk izdevumus. Makronomikas nelīdzsvaros problēma šajā gadījumā varētu būt tāda, ka nu, jā, no fiskālā ilgspējība ir viens no elementiem. Varbūt vairāk vajadzīga modulēšana attiecībā uz ātrumu, kādā nepieciešams nonākt vidus, pie vidustermiņa mērķiem un jāsaskaņo to vairāk ar makroekonomikas līdzsvaru situāciju. Nu, ja valsts rada pārpalikumu, tad varbūt šo mērķu sasniegšanu, tātad MTO, varētu mazliet aizskavēt. Un ir valsts savukārt, kurām ir augsts parāda līmenis, tad šis temps varētu tikt uh, parād, pa, palielināts. Iespējams, arī citas iespējas. Bet, nu, mūsuprāt, tas ir tas veids, kādā tas varētu it kā notikt. Bet es domāju, nu, kamēr runā par šie konkrēto elementu, ir, nu, kaut kādas diezgan arī vienkāršas lietas, ko iespējams darīt. Nu, lūdzu, pervanš, tagad jums vārds. Paldies! Paldies par jūsu ieguldījumu mūsu debatēs šai brīdī, kad šie jautājumi ir visai aktuāli. Jūs darbojaties kā uzraugs šobrīd, nu kā pāraudzītājs šajā jaunajā struktūrā. Tāpat laikā visas jūsu minētās tēmas uh, nenoliedzami šobrīd, nu, ir tāds pārdomu temats starp dalību valstīm un arī komisijā. Tāpēc mans pirmais konkrētais jautājums ir šāds. Vai ar jums konsultējās komisija tai brīdī, kad tā īsteno šo oficiālo pārdomu periodu un līdzīgi arī dzen Vai jūs varat apliecināt, vai jūs strādājat kopā arī ar nacionālajām varas iestādēm un kādā veidā tiek veidot šāda veida tīkls, lai varētu apmainīties ar diagnostikas informāciju un vienlaikus arī ar nu, šiem pārdomu graudiem, kas rodas procesa rezultātā. Tas, ko jūs teicāt par visu šo pakta sarežģītību, to, cik grūti izprast šos mērķus, nu, parlamentā par to mēs spriežam un par daudz ko citu tāpat jau ilgi. Un ir viens priekšlikums, kas man liktos liederīgs un ko jūs nepieminējāt. Parasti gan to atbalsta šis parlaments un arī cīpa, un respektīvi ideja, ka šos grūti izpildāmos noteikumus un to grūtu iestrādošanu nu, tajos gadījumos, ka tos grūti iestrādāt nacionālos plānos, tad jānonāk pie kaut kāda veida konverģences, respektīvi jāveido konverģents mērķi uz augšu. Eiropas līmenī, nu, piemēram, investīciju jomā, algu līmenī, administratīvo kapacitāšu līmenī. Nu, un tad izstrādātu tādu kā ceļas, ceļu karti, kas tad iz, tiktu izstrādāts kopā ar nacionālajiem plāniem, kaut kādiem punktiem. Vai tas arī ir tāds temats, ko jūs esat apsprieduši? Un, jebkurā gadījumā, nu, pat ja nē, tad ko jūs par to domājat? E, thank you very much for your question. Paldies par uzdoto jautājumu. Kas attiecas uz iesaistīšanos diskusijās, tas notiek netieši. Protams, ka mums nepārtraukti diskusijas ar komisiju. Arī, ja notiek viedokļu apmaiņa vai informācijas apmaiņa, bet mēs neesam tiešā veidā iesaistīti diskusijās ar komisiju par priekšlikumu risināt problēmas Eirozonā. Tā kā savā ziņā un reakcija varētu būt tāda. Tātad, ko mēs darām, mēs esam komentējuši oficiālo dokumentu, kas ir ticis prezentēts, un tāda ir mūsu loma, ja komisija nāk lējā priekšlikumu, kas ietekmē mūsu darbu. Piemēram, 6. decembrī mums ir jāprezentē priekšlikums par jautājumu kas ietekmē vai skar eh, Eiropas fiskālās valdes mandātu, tad mēs to, protams, apsveram. Bet tiešā veidā mēs neesam iesaistīti diskusijās. Kas attiec uz nacionālām fiskālām iestādēm, tad jā, protams, mums ir attiecības ar viņiem, mums vairāk jāsadarbojas. ir tāds starptautisks sadarbības tīkls šīm iestādēm. Tiekamies vismaz divreiz gadā, un mums ir iespēja apspriest šīs idejas ar viņiem. Mēs pat ziņojumā iesakām, ka Nacionālo fiskālo iestāžu loma ir daudz eh, vairāk jāatzīst, un tas ir jādara Eiropas komisijai. Viens no mūsu konkrētajiem ieteikumiem ir vairāk atbalstīt komisiju eh, neatkarīgos tehniskos ieteikumus ņemot vērā tieši nacionālo fiskālo iestāžu ieguldījumu. Kas attiecas uz jūsu minēto kodeksu konverģencei? Ļaujiet man pateikt tā, ka es nezinu detaļās šo priekšlikumu. Man vajadzētu vairāk uzzināt detaļas, tad es varētu ar jums apspriest šo jautājumu. Bet, eh, nu, vismaz mūsu darbā tas nav bijis aktuāls jautājums pagaidām. Paldies! Domāju, ka varam noslēgt mūsu viedokļu apmaiņu. Vēlos pateikties Bardiņam kungam par viņu klātbūtni, par ļoti interesanto prezentāciju un dialogu šādam dialogam ir jāturpinas, un tas noteikti arī būs. Mūsu dialogs ar fiskālo padomu turpināsies trešdien sagaidām priekšlikumu no Eiropas komisijas, kas interesē noteikti gan Eiropas parlamentu, gan Eiropas fiskālo padomi. Un ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies. Protams, ka mēs rūpīgi iepazīsimies ar jūsu ziņojumu. Paldies! Eh, kolēģi, es, eh, mēs esam pie piektā punkta mūsu darba kārtībā, un mums ir jārunā par mūsu kolēģa. Eh, Ramona Tremozes um, ziņojumu. Nu, šeit atbildīgā komisija ir transporta, komiteja transporta komiteja. Un ir paredzēts martā balsot, bet tagad es došu vārdu jums. Jums paldies priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, ļaujiet man prezentēt savu atzinumu Tran komitejas ziņojumam. 11. decembrī Markus Pīpers kā referents transporta komitejā prezentēs galziņojumu Šis ir transporta dosie, bet tas saistīts ar konkurences jomu, līdz ar to tas ir daļai arī mūsu kompetencē. Mēs kā komiteja un kā atsevišķie tās locekļi regulāri esam runājuši par šiem jautājumiem ar komisāri Vestāgenu personīgi es atbalstu viennozīmīgi komisijas priešlikumu pārskatīt regulu 868 Un ļoti labi, ka tagad mēs varēsim to uzlabot. Uzskatu, ka komisijas teksts ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām. Jūs jau, kolēģis, zinat, ka es vienmēr esmu kritiski izteicies par valsts atbalstu dažādiem uzņēmiem un izmantotām bailout procedūrām ir nepieciešams turpināt restruktūrizāciju, lai uzņēmumi saglabātu konkurētspēju pasaulē, bet vienlaicīgi es prasu globālajā aviācijas konkurencē nodrošināt caurskatāmību un vienādas spēles nospēju, eh, eh, vienādas spēles noteikums. mums ir jānodrošina, ka globālajā tirgū konkurence notiek balstoties uz vienotiem noteikumiem. Es domāju, ka lielāka cīņa mums būs jāizcīna ar padomi un tīpaši atsevišķām dalību valstīm, kas viennozīmīgi vēlas atšķaidīt šo priekšlikumu un Eiropas komisijas izmeklēšanas pilnvaras mazināt. Es uzsveru Eiropas komisijas lomu sākt izmeklēšanu, ja tie ir aizdomas par atsevišķu aviolīniju diskriminējošu praksi. Tāda ir ideja vairākiem maniem grozījumiem. Mums ir nepieciešams nodrošināt apusējību un likvidēt diskriminējušu praksi. Tā skaitā valsts atbalsts, kas viennozīmīgi kaitē mūsu Eiropas uzņēmumiem. Tāpēc mani grozījumi arī pieprasa pilnu finanšu caurskatāmību. Eiropas Savienības aviolīnijām ir jābūt tiesībām uz apelāciju, ja Eiropas komisija uzsāk izmeklēšanas procedūru. Un es arī ierosinu pātrināt izmeklēšanu, saīsinot laiku no diviem gadiem uz vienu. Paldies par uzmanību! Domāju, ka mūsu diskusijas būs ļoti noderīgas, lai varētu uzlabot tekstu. Paldies! Lēnam Lamasuram gribu dot vārdu tautas partijas vārdā. Es gribēju pateikt, ka priekšstādā vietnieka vārdā es esmu priecīgs sveikt tautas partijas pārstāvu Lamazūru kungs. Paldies priekšsēdētā. Ja tiešām tas eh, vienīgais kritērijs, eh, kas eh, liek jums apsveikt manu klātbūtni, ir jūs atšķiršā krēslā. Esmu ļoti priecīgs ņemt vārdu. Mēs grib, gribējām teikt, ka mēs principā atbalstam no tautas partijas puses to, ka šeit izskanēja. Es personīgi nožēloju, ka 2014. gadā Mums jau bija viens teksts, kas bija arī pietiekami apmierinošs, bet tad uh, kaut kāda negadījuma pēc uh, bija, nu, tas viss nonācis arī konflikts situācijā, kur iesaistījās arī trešo valstu valsts pārvadātāji. Uh, rezultātā šeit ir teksts, kas uzlabo, varbūt ne līdz galam uzlabo, bet tomēr uzlabo iepriekšējo tekstu, un mēs varētu arī atbalstīt referenta piedāvātos grozījumus, un kopā ar pārējiem ēnu referentiem es piedāvāju vēl diskutēt un pieņemt tādu lēmumu, kas būs e, efektīvāks un eiropeiskāks. No sociālistu grupas Udeika kungs, paldies! Es arī gribēju atbalstīt komisijas priekšlikumu, kur galvenais mērķis ir aizsargāt Eiropas uzņēmumus no konkurences no trešo valstu puses. Tas ir mūsu ek ekonomikas interesēs. Šajā nozarē 5 miljoni strādā. Un šeit uh, uzskatām, ka mums ir jāturpina atbalstīt uh, šīs sektors, jāaizsargā no diskriminējošās prakses no trešo valstu puses es uzskatu, ka mēs nedrīkstētu būt pārāk naivi. Eiropas uh, tirgus atvēršana mm, tomēr arī nozīmē to, ka ir jābūt godīgai konkurencei, un tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut tātad diskriminējušu konkurenci. Um, un, uh, runājot par subsīdijām, nebūtu pareizi pieļaut, ka mums subsīdiju nav, bet trešo valstu eh, kompānijas šīs eh, subsīdijas tomēr saņem. Komisijas priekšlikumā ir vairākas modifikācijas, kas ļauj eh, tālāk uzlabot situāciju. 2014. gadā komisijas priekšlikuma uh, mēs lasām iespēju rīkoties caur tarifiem, bet 2014. Um, dokumentā um, bija iespējams pieteikt arī prasību vai sūdzību. Un tagad um, mēs redzam Tremos kunga tekstā būtisku uzlabojumu. Mums ir jādomā Eiropā, kā aizsargāt mūsu uzņēmumus, mūsu darbiniekus, kā praktiskā veidā aizsargāt viņus no konkurences, kas uzglūna no dažādām pusēm. Mums, paldies, mums vairs nav neviena cita ēnu referenta klāt. Varbūt kāds ir noslēpies? Nē, neviena vairs nav. Vai vēl ir kādi citi kolēģi, kas gribētu kaut ko teikt šajā diskusijā? Nē, tas nav, neviens negrib. DigiMove, Dusāra kungs, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Jā, tikai gribēju pateikties referenta kungam par šo atzinumu, par šo visaptverušo tekstu. Un um, tiešām gribētu atbalstīt šo efektivitāti, ko atzīmē arī referents un ēnu referente. Tas ir bijis arī komisijas mērķis. Mēs ļoti e, ceram, ka šis teksts spēlēs izšķirošu lomu konkurence aizsardzībā un Eiropas interešu virzībā. Paldies! Tā kā vairs neviena nav, kas gribētu izteikties, es došu vārdu referentam vai es ceru, ka viņš gribēs arī komentēt savu kolēģu teikto. Jā, paldies, tas paldies par atbalstu, par centieniem uzlabot tekstu. Es domāju, ka mēs gūsim lielo vairākumu atbalstu, to tad mēs sūtīsim skaidru vēstījumu arī padomei un visas pasaules avio uzņēmumiem, dosim signālu to, ka mēs esam gatavi darboties godīgi. Paldies par šo ļoti bagātīgo debati. Es gribētu jums atgādināt, ka grozījumu datums, termiņš ir 12. decembris, pulkstens 12. Nu, tālāk 24. janvārī mēs runāsim par grozīmēm, 21. februārī nākamā gadā balsosim. 6. martā transporta komitejā nu, notiks arī apspriede, un es ļoti ceru, ka viņi ņems vērā mūsu ieguldījumu. Um, Mēs esam ekonu komitejas locekļi. Es lūgtu kolēģiem tomēr palikt zālē līdz 18.30, jo 18.30 mums ir kopīga sanāksme ar Lībe komiteju, un mēs kopā ar komisiju kopā ar Juravas kundzi, tā varētu teikt, mēs runāsim par to jurisdikciju sarakstu, kas nevēlas sadarboties.